punkts, un es tos iekļaušu savā atzinuma tekstā. Nevaru pieņemt atsevišķus grozījumus patreizējā teksta redakcijā. Iespējams, ka to vēl varētu apspriest ar šo grozījumu autoriem. Varbūt, ka saturziņā mēs esam vienas prātas, bet vienkārši ir neveiksmīgs formulējums. Paldies! Paldies! Vai kāds no kolēģiem vēlētos komentēt dzirdēto vai uzdot jautājumus? Zeleska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! No Tautas partijas Eiropas demokrātu viedokļu un no man personiskā viedokļa var teikt, ka esam ļoti gandarīti, ka atzinuma autore piedāvā šīs pārmaiņas ieviest vidusskolā šādu priekšmetu. Tādējādi Eiropas Savienības vēsture, uh, vērtības un pamati tiks labāk izskaidroti jauniešu vidū. Tādā veidā sabiedrība labāk sapratīs Eiropas Savienību. Gribētu minēt 13. grozījumu. Referenti nevēlas to pieņemt. Taču šajā grozījumā es balstos pats uz savu pieredzi. Esmu organizējis dažādus projektus, iniciatīvas nevienmēr skolās, bet arī citur. Taču reizēm šos projektus uh, īsteno skolēni. Un šie projekti, manuprāt, arī palīdz sabiedrībai labāk izprast Eiropas Savienības problemātiku. Savā grozījumā es atsaucos uz tādām vietējām iniciatīvām, vietējiem projektiem mazpilsētās, ciematos, kur vietēji iedzīvotāji mēģina mobilizēt paši sevi. Tiek iesaistīta policija, mērija, pašvaldības pārstāvji, mācītāji, vietējie uzņēmēji. Viņi piedalās tādās izglītojušās programmās. Manuprāt, pateicoties šādām te aktīvām programmām, cilvēki vairāk saprot Eiropas saimnību, jo viņi personiski iesaistījušies kaut kādā konkrētā darbībā. Man liekas, ka Eiropas Savienību mēs nevaram dabūt par brīvu, kā jau to ir teicis Verozo kungs, un tādēļ arī šādiem projektiem būtu jāveltī zināms finansiāls atbalsts, jo, manuprāt, tie to ir pelnījuši. ja mēs dodam līdzekļus organizācijām, kas ļoti labi zina, kas ir Eiropas Savienība, tad tas varbūt nav tik vērtīgi kā šādas te iniciatīvas, kas izglīto cilvēks, kas nav tieši saistīti ar Eiropas Savienību. Tas ir viss, ko es gribēju teikt par skolām kopumā un par mūsu saikni ar iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Godātie kolēģi! Es gribētu aizstāvēt savu grozījumu, grozījumu numur 5. Tajā ir runa par demokrātisko plaisu, kā mēs to saucam šeit, afetā. Tas nozīmē, ka trūkst skaidrojumu par Eiropas Savienību pilsoņu vidū, vai Eiropas Savienības leģitimizācija nenotiek sabiedrībā. Mēs šeit strādājam, mums ir ļoti labi panākumi darbā, bet eh, kontakti ar iedzīvotājiem ir mūsu vājā vieta. Un tādēļ es gribētu iebilst referentei. Es domāju, ka mūsu grozījumu, man grozījumu nevajadzētu sadalīt ir vispārēja doma šajā grozījumā, ka trūkst kontakta starp iestādēm un pilsoņiem, un otrā daļa šajā grozījumā piemin to, ka Eiropas politiskajās partijās un mēdījos arī nav pietiekami lielas intereses par mums. Šobrīd mums ir ļoti grūti viņus iekustināt, lai tie, lai šīs struktūras palīdzētu veidot kontaktus starp Eiropas institūcijām, pilsoņiem. Un tāpat arī šeit ir minēta uh, konsultācija procedūra ar pilsoņiem. AFCO vakars dienas sēdē mēs runājam par to, kā varētu šo konsultāciju procesu ieviest. Mums bija ļoti pozitīvas debatas, un nākamās debats par šo jautājumu būs Strasbūrā plenāru sēdē martā. Godātie kolēģi, es gribētu jūs aicināt atbalstīt manu grozījumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Tas uzlabos šo ļoti veiksmīgo Hegīkunga dokumentu šo ziņojumu, papildinot to ar ideju, ka mums ir jāuzlabo kontakti ar pilsoņiem. Tas palīdzēs aktivizēt politisko partiju un plašsaziņas līdzekļu centienus eh, veidot saikni ar pilsoņiem. Konsultācijas ar mani, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski mūsu progresa panākšanai. Paldies! Vai komisija vēlas izteikties par šo jautājumu? Vai Jornāda kungs no komunikācija ģenerāla direktorāta vēlētos izteikties? Paldies, priekšsēdētāji, bet nē, mums nav nekādu konkrētu komentāru. Neviens cits kolēģis, manuprāt, nevēlas izteikties par šo jautājumu. Vai atzinuma autori gribētu teikt noslēgumu vārdus? Jā, paldies, priekšsādātāji. Komentēšu to, ko teica Zaleska kungs un Bielavērska kungs. Pirmkārt par Zeleska kunga komentāru. Jā, tik tiešām mēs esam izstrādājuši vairākus kompromisu grozījumus, bet 13. grozījumu jūsu grozījumu tātad es nepieņemu. Manuprāt, mēs esam viensprāt par saturu. Tas, ko es tagad teikšu, ir mans personiskais viedoklis. Manuprāt, kad mēs izstrādājam parlamenta ziņojumus, tad mēģinam tajos pateikt kaut ko jaunu ir ārkārtīgi daudz lūgumrakstu, priekšlikumu, ieteikumu, eh, kas šeit ienāk grozījuma veidā vai citādi, ka reizēm tie sarežģīja mūsu dzīvi un arī to īstenošana jauc pilsoņiem galvu. Viņi tad vispār nesaprot, ar ko mēs nodarbojamies, ja ir tik daudz priekšlikumu. Tad, kad es strādāju pie kāda konkrēta ziņojuma, tad es vienmēr mēģinu domāt, kā mēs varam uzlabot vēl to, ko mēs šobrīd daram un padarīt to mērķtiecīgāku. 13. grozījumā Zaļeska kungs vēlas, lai Eiropas komisija sniegtu vairāk finansējumu projektiem, kas it kā atbalstītu un reklamētu Eiropas Savienības idejas. Bet kas ir šīs Eiropas Savienības idejas? Ja mēs šeit runātu par principiem vai vērtībām, tad varbūt mēs saprastu labāk, bet kas ir šīs idejas? Otrakārt, šādas programmas jau pastāv. Piemēram, mums ir uh, dažādas uh, mūža izglītības programmas, Homēnijas sākuma skolai, Erasmus uh, un uh, Leonardo programmas gan ārodas skolēniem, gan arī studentiem. Uh, šīs programmas darbojas ļoti labi. Es domāju, ka šis grozījums ļoti vispārīgs. Tajā tiek runāts par programmām vispār. Varbūt tā vietā labāk būtu aicināt palielināt piešķirto finansējumu jau esošajām programmām, kas labi darbojas. Es domāju, ka tas būtu loģiskāk. Uh, Un tagad runāšu par Zaleska kunga grozījumu otro daļu, kurā runa ir par to, ka šīm programmām būtu jābūt veidotām tā, lai vidusskolas un augstskolas, tāpat arī arotbiedrības skolēni uh, un studenti varētu iesaistīt šajās programmās arī vietējās pašvaldības un vietējās kopienas. Manuprāt, tas ir pārāk konkrēti. Jūs zināt, ka dalībvalsts ir atbildīgs par savu izglītības sistēmu. Mēs, protams, varam nākt klajā ar ieteikumiem. Uh, varam aicināt dalību valstis virzīties konkrētā virzienā, taču, manuprāt, labāk tomēr viņām neko neuzspiest. Zināmā mērā es piekrītu jums pēc satura, bet varbūt mēs varētu grozīt teksta redakciju, tā lai mans uh, atzinums netiktu sarežģīts līdz ar to. Un tagad pāriesim pie Vielavieska grozījuma numur 5, ko viņš komentē. Pirmajā daļā ir teikts, ka Eiropas uh, parlaments izsaka eh, bažas par to, ka ir aizvien dziļāka plaisa starp institūcijām un pilsoņiem un trūkst kontaktu. Nu, tā ir mm, gluži patiesa. Tas ir patiesa apgalvojums, ja mēs redzam uh, sabiedriskās domas aptaujas vai dažādas pētījumus, ko veik, veikusi komisija, tur visur tas tiek konstatēts, ir šī demokrātiskā plājas. Taču otrajā grozījuma daļā Bielavieska kungs saka, ka to, par to liecina intereses trūkums no plašsaziņas līdzekļu un partiju puses. Man nepatīk šis apgalvojums. Varbūt, ka dažās valstīs e, ir ļoti atšķirīga situācija, taču principā es domāju, ka dažas partijas un dažas plašsaziņas līdzekļu interesēs vairāk, citi mazāk. Mēs nevaram vainot visus no viņiem intereses trūkumā. Varbūt, ka šiem plašsaziņas līdzekļiem mums vajadzētu palīdzēt vairāk, bet Tāds apgalvojums, kāds tas ir šobrīd, manuprāt, ir pārāk spēcīgs un kritisks. Tālāk. Šajā grozījumā ir teikts, ka ir jāpēta iespēja ieviest mehānisms vispārējām konsultācijām ar Eiropas pilsoņiem. Es atvainojos, bet man tas liekas pārāk sarežģīts. Ja viss notiks pēc plāna, tad šī gada beigās vai 2010. gada sākumā cerams varēsim ieviest Lisabonas līgumu Un tajā jau ir runa par tautas likumdošanas pasākumiem. Es domāju, ka tad situācija būs labāka, tad mums būs mehānisms, kā kontaktēties ar pilsoņiem. Un tāpēc es piedāvāju eh, nogaidīt, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, un tad rīkoties saskaņā ar to. Paldies! Lielas paldies, deputāts kundzei! Balsojums notiks šo pēcpusdienu, paldies. Un mēs līdz ar to pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir 2007. gada budžeta izpildus apstiprināšana. Eiropas Savienības vispārējais budžets. Un šeit sagatavojas ziņojumi Itvans Santivāni. Te ir tikai divi grozījumi, kā jūs varbūt atceraties no debatēm AFET sēdē par eh, budžeta kontroli piemēram, par līdzekļu tērēšanu tādās vietās kā Afganistāna un Irāka. Mm, tad arī tika runāts par ANO aģentūrām. Tātad šis ir atzinuma projekts, došu referentam vārdu pirmai viedokļu apmaiņai par šiem jautājumiem. Sentivāni kungs, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsādātāji. Došu pavisam īsu izklāstu kopsavilkumu par savu atzinumu. Šeit ir četri galvenie punkti. Pirmais punkts ir šāds vēlos aicināt komisiju uzlabot uzraudzības un pārbaudas procedūras. Tas ir ļoti svarīgi, lai uzlabojumi norisinātos šai jomā. Un it īpaši tas attiec uz īstenošanas organizāciju. Protams, nedrīkstam, nedrīkstam radīt papildus administratīvu slogu Bet nu, no komisijas šādus uzlabojumus gaida. Otrs ir ļoti delikāts jautājums, un te ir arī divi grozījumi iesniegt par šo jautājumu. Un tas ir aicinājums komisijai uzlabot centienus sniegt visu pieprasīto informāciju revīzijas palātai no ANO eh, attiecīgajā brīdī. Mēs visi zinām, ka tās ir debats, kas turpinās un turpinās. Tas ir ļoti garš stāsts, un progress arī tiek pamazām gūts. Un es, protams, augstu vērtēju jau gotos panākumus, FAFA nolīgumu un tam līdzīgi. Bet, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai arī praksē šie uzlabojumi parādītos, praksē un īstenošanas procesā. Un tāpēc mēs aicinām komisiju palielināt precizējums un arī efektivitāti informācijas pārbaudīšanas procesā kā arī stiprināt pārskatāmību un sadarbības precizējums sadarbībā ar ANO, jo mēs joprojām konstatējam problēmas šai jomā. Trešais punkts ir tāds, ka aicinām nacionālās varas iestādes ievērot attiecīgos nosacījumus, noteikumus. Pastāv šobrīd konkrētas problēmas atsevišķās dalību valstīs, it īpaši, diemžēl tas ir Bulgārijā, un nacionālajām varas iestādēm jānodrošina atbilstību šīm prasībām. Ceturtais punkts, priekšsādātāja kungs, kā to jau norādīja, ir tas, ka parlaments pār, vēlas saņemt regulāru informāciju no komisijas par posmiem un par īstenošanu, par pasākumu īstenošanu, eh, par, lai, par procesu, kas norisinās Gruzijā pēc konflikta tā, lai šī informācija būtu saulēcīga un pietiekami plaša. Kas attiec uz diviem grozījumiem, tad pirmais grozījums uh, saka, ka lūk tiek konstatēti, konstatēts prob problēmas ar komisiju un apvienoto nāciju organizācijas piekrītu tam visam, bet es varu pieņemt tomēr to tikai tādā gadījumā, ja pēdējā frāze pirmajā uh, pirmajā rindkopā tomēr netiek svītrot, jo domāju, ka svarīgi saglabāt šo punktu par eh, to, ka nedrīkst tikt radīts liekas administratīvais sloks. Es domāju, ka ir svarīgi šo punktu tomēr uzsvērt, paturēt. Bet citādi šo papildus tekstu var pieņemt. Tieši tā, kā tu ierosināji Slams, Grās Lamdorps, Gavronskija kungs, Komeša kundze un Lainen kungs. Otrs grozījums, nu, te man jāsaka, nepiekrītu. Es esmu, ja domāju, ja mēs pieņemsim otru grozījumu, kurā tiek izvēlēts tāds vājāks formulējums attiecībā uz pārskatāmības trūkumu kopienu fondu izmantošanā ANO, tad šāds vajāks formulējums, manuprāt, sabojās visu to politisko vēsti, ko vēlamies nodot on, ANO ar šo atzinumu. Un es domāju, ka šeit informācija ir jābūt Konkrētais specifiskais signāls jādod ne tikai komisijai, jo Google arī parlaments ir tas, kam jāsargā, uh, eh, atbil, kam jāpārliecinās, ka nodokļu maksātā līdzekļi tiek tarēti atbilstīgi. Mums problēmas pastāv šai jomā un uzlabojumi ir vajadzīgi. Ja mēs pieņemsim otro grozījumu, tad jāsaka, šis signāls vājināsies un varbūt pat pazudīs pavisam. Un tāpēc esmu pilnībā pret otro grozījumu. Paldies priekšādātājiem. Paldies Sentinavānī kungam. Vai ir kāds, kas vēlas izteikties? Gālerkungs? Nē, nevēlaties izteikties. Okay. Yeah, Mr. Galler agrees. Uh... Gālerkungs piekrīt mums. No colleagues want to take the... Tātad nav neviens, kas vēlas izteikties, tad varbūt lūkšu komisijas pārstāvi dot savu viedokli. Paldies priekšsādātāju un labrīt visiem! Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu. Gribētu apliecināt, ka mēs esam ļoti komisijā nobažījušies par to, ka naudas eh, nodokļu maksātāju līdzekļi varētu netikt eh, tērēt atbilstīgi. Mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu efektivitāti. Un ir šī kopējā pārvaldības sistēma, kas izveidot ar finanšu regulu, tā ir ļoti liederīga. Mēs uzskatām, ka vienošanās, kas panākt ar ANO, ir liederīga, laba, bet, nu, protams, tā ir ļoti liela un plaša organizācija, un tāpēc tas ir nenovēršami, ka atsevišķas eh, pārbaudas reizes, jeb eh, gadījumi var izrādīties netik vienkārši, netik pārskatāmi. Un tāpēc, jāsaka, mēs kopumā tomēr jūtamies ļoti pārliecināti par šo sadarbību ar ANO. Pavisam nesen veicām arī novērtējumu. Jāsaka, novērtējuma rezultāti bija pozitīvi attiecībā uz to pievienoto vērtību, ko dod šī sadarbība un ko varam gūt līdzekļus novedot cauri ANO, it īpaši tādās situācijās, kad mēs kā komisija būtu nespējīgi piegādāt palīdzību pēckonflikta situācijās vai situācijās pēc dabas katastrofām. Un tāpēc šī partnerība ar ANO mums ir ārkārtīgi svarīga. Protams, vienlaicīgi svarīgi ir arī pārliecināties, ka līdzekļi tiek tērēti atbilstīgi un ka mums ir piekļuva attiecīgajiem dokumentiem, lai šādu pārliecību gūtu. Nu, jāsaka, šīs pārbaudas līdz šim risinās ļoti atbilstīgi. Nesam sastapušies ar problēmu, pilnīgi visā kontekstā. Nē, arvien vairāk šādas pārbaudas tiek veikts par līdzekļiem, kas tiek nodoti jāno rīcībā, un jāsaka, tas norisinās atbilstīgi. Bet mēs esam, protams, eh, vēlamies, protams, pārliecināties, lai it visas pārbaudas norisinātos šādā veidā, un lai jāno var līdz ar to precizēt visu šīs procedūras pamatnostādes saviem darbiniekiem, mūsu darbiniekiem, mēs savukārt vēlamies dot pamatnostādes tā, lai pārbaudas process norisinās atbilstīgi. Un mēs, protams, vēlamies uzstāt uz labu sadarbību. Jūs varbūt jau būsiet informēti, ka revīzijas palāta pagājušajā iegadējā sanāksmē um, tiekoties ar struktūru, kas pārbauda FAFA nolīgumu un sanāksim notika Vīnē pagājušajā gadā, uh, veda diskusijas un tā visa rezultātā revizijas palāta uh, pārstāvi tika lūgt sazināties ar attiecīgiem analogiem kontaktpunktiem ANO sistēmās, lai pārliecinātos, ka sadarbība nākotnē tiek uzlabota. Jūs priekšsādātāji kungs arī pats runājāt par eh, budžeta kontrolas komitejas interesi šajā jomā, un te mums ir bijušas plašas diskusijas ar šo komiteju, un esmu paredzējis pilnīgi noteikti arī ar ANO turpināt strādāt pie šīm rekomendācijām, lai uzlabotu sistēmu. Es tāpēc eh, negribētu šeit dot tādu negatīvu ainu par sadarbību ar ANO. Eh, redzēsim vēl, kas, protams, protams, būs revīzijas palāca īpašajā ziņojumā pausts, bet domāju, ka šobrīd mums ir jārisina problēma pati sakne, un kā jau referents uzsvēra, mums jāpārliecinās, ka ir piekļuvi informācijai eh, attiecīgi brīdī, un lai varam pārliecināties, ka nodokļu maksātāji nav tiek tērēt atbilstīgi. Paldies komisijas pārstāvim, jā, ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka mums ir laba sapratne par to, kāda tad ir šie jautājumi, kas jārisina parlamentam un komisijai un domāju, ka to mēs varētu šī jautājuma apspriešanu noslēgt. Un tālāk ar referentu atļauju es gribētu mazliet mainīt darba kārtību. Tas nozīmē, ka mēs varētu tiešā veidā pāriet pie 16. darba kārtības punkta, un tas ir 2007. un 2013. gada finanšu schēmas vidusposma pārskats. Un, ja nevienam nav iebildumu, tad mēs varētu apspriest tagad šo atzinumu projektu, kura sagatavotājs ir Mihails Gālers. Tas, jādomā, ir jums arī izdalīts. Šis dokuments ir jūsu priekšā. Ziņojumā pausts atbalsts pieejai, ko izmantojas Beigas kungs no budžeta komitejas, kas ir ziņojums sagatavotājs, bet nu tagad došu vārdu referentam. Un šis atzinuma projekts man lielu uzmanību pievērš šim finanšu, šai finanšu schēmai, finanšu plānam. Mums kā afetas ir ļoti svarīgi, jo vienmēr vēlamies pārliecināties, ka ir struktūrāls finansējums e, šai konkrētajai sadaļai, kas attiecas uz mums, un šis jautājums tika pieminēts arī vakar. Sanāksmē Un, ja mēs vēlamies pildīt savu lomu ārlietās, tad, protams, ir jābūt arī attiecīgām struktūrālām, pār, struktūrālām pārmaiņām finansējumā, kas tādas pār, atba, mūsu darbību atbalstītu. Galvēr, kungs, jums vārds. Paldies priekšsādātāji, jūs jau faktiski būtiskākos punktus pieminējāt. Un tāpēc es varu pieminēt vienu, tātad ceturtās sadaļas finansējumu. Un domāju, ka tā, šī sadaļa būtu jāskata par Eh, prioritāti īpaši attiecībā uz uzlabojumiem, korekcijām pašreizējās finanšu schēmas ietvaros. Mēs gribam mudināt no vienas puses rast īstermiņa risinājumus, bet no otras puses nākamajai finanšu schēmai, ja plānam mums ir vajadzīga tāda risinājuma, kas novērst šo problēmu ar hronisko finansējumu trūkumu šai jomā. Uh, Un tāpēc mums vajadzētu izmantot kaut kādu elastības mehānismu, kas ļautu mums reaģēt uz neparedzētām situācijām. Tieši tā, kā tas, piemēram, bija šobrīd, nu, gazas sektorā. Un tagad mums jāskatās, kur mēs varam dabūt līdzekļus. Un, lai no šāda veida problēmām izvairītos, lai nebūtu tā, ka finansējums vājinātos, piemēram, citās politikās vai programmās šādu situāciju rezultātā, mums vajadzētu panākt zināmas korekcijas. Turklāt iekļauju atsauci arī uz, e, uz e, kaimiņa attiecību politikas finansējumiem un instrumentu. Un šie divi tīkli tātad mums jāizveido tādā veidā, lai tie ļautu dot, dot priekšrocības attiecīgiem partneriem. Es domāju, tā ir ļoti laba politika, kas var ļaut mums pārliecināties, ka stabilitāte un labklājība ir šajās kaimiņu valstīs. Mums jāreģē, protams, arī uz izaicinājumiem, kas saistīti ar enerģētikas jomu. Un te mēs aicinām komisiju paredzēt atbilstīgus līdzekļus, kas ļautu Eiropas Savienībai samazināt uh, savu jutīgumu pret dažādu veidu konfliktiem šajā jomā. Vēl viens punkts, ko es iekļāvs atzinumā, ir saistīts ar vēl vienu instrumentu ārējās attiecībās, un tas ir attīstības sadarbības finansējuma instruments. Es domāju, ka šeit ir jāsamazina šā plaisa starp pašreizējo mērķi, pašreizējo orientāciju, kas ir, protams, vairāk vērsts tieši uz attīstību un tūkstošgadus mērķiem no vienas puses, un otras puses nepieciešamību finansēt, palīdzēt finansēt valstis, kas arī ir augstākā attīstības līmenī. Tā, lai tās izstrādātu arī cita veida politikas, ne tikai uh, politikas, kas eh, ie, ie, ietilpst oficiālās attīstības palīdzības jomā. Šī problēma mums ir jārisina, jo jāsaka, līdz šim mums nav izdevies īstenot konkrētas politikas tādās valstīs kā Brazīlija vai citas vidēji ienākumu valstīs Āzijā šo instrumentu ietvaros. Un jāsaka, ar šo fondu tātad šīs programmas nevarēja noklāt. Nu, un ir bijušas problēmas tieši šajā ziņā, un tāpēc es gribu aicināt komisiju nākt klajā ar atbilstīgiem grozījumiem pašreizējos tiesību aktos, lai panākt, ka nākamās daudzgad finanšu schēmas ietvaros būtu pastāvīgi, adekvāti fondi, līdzekļi šāda veida palīdzībai arī valstīm, kas ir vidēja attīstības līmenī. Nu, tie ir tie lielākie ierosinājumi, ar ko esmu nācis klajā šajā atzinumā un ko vēlos eh, paust budžeta komitejai. Paldies, saka priekšādātājs, paldies referentam. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, cik ļoti svarīgi ir šie finanšu aspekti ārlietu jomā. Tieši tā kā to norāda Gālerkungs, jo tieši ar, fina, tieši ar finanšu līdzekļu palīdzību mēs būsim spējīgi īstenot šīs ārlietu politikas. Sentivānī kungs, paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu pateikties Gālerkungam. Šis atzinums ir ļoti labs, ļoti svarīgs ieguldījums. Un to jau no viņa prezentācijas varēja arī saprast domāju, ka mums uzsvaru šodien vajadzētu arī likt atbilstīgā veidā. Nu, pirmais punkts. Pastāv vispārēji vienošanās mūsu komitejā, vienprātība mūsu komitejā, ka ārējās, eh, ka ārlietu šobrīd nesaņem pietiekamu finansējumu, un vienīgais pieņemais risinājums šajā gadījumā ir būtisks finansējuma pārskats šai vidusposmā pašreizies finanšu schēmas ietvaros, laikam no 2007. līdz 2013. gadam, mēs nevaram atrisināt visas šīs problēmas. Un galu galā, ja pašai netiek panākts izmaiņas, tad mēs nevarēsim savus solījumus izpildīt ārlietu jomā. Un mums būs vajadzīgi jauni piešķirumi, jauns apropriācijas jau finanšu schēmas otrajā posmā, un tāpēc mums vajadzētu mudināt īstenot šādu vidusposmu pārspaktu. Otrais punkts, ko Gālar kungs arī atbilstīgi atspoguļo, ir šis elastības elements. Elastības jautājums ir tas, kas var gūt, ļaut mums gūt panākums finanšu schēmas ietveros vidusposmu pārskata kontekstā, un mēs nevaram atļauties e, piedzīvot tādu situāciju vēlreiz kā šobrīd, kad neiztērētie līdzekļi tiek nodot atpakaļ dalību valstīm. Mums tepat laikā ir ļoti daudz svarīgu uzdevumu, kas ir jāfinansē, un tāpēc mums ir vajadzīgs šis elastības e, risinājums, tā lai mēs varam līdzekļus pārvietot no vienas kategorijas uz otru. Kas attiec uz kaimiņu attiecību politiku un austrumu dimensijas, pilnībā atbalstu Galerkungu teikto. Tā ir viena no svarīgākajām prioritātēm, un mums vajadzētu padziļināt šo saikni starp abām politikām. Un vidusposmu pārs pārskatā pilnīgi noteikti šāds atbalsts būtu arī jāpauž. Un visbeidzot, visai ārējai rīcībai būtu jāsaņem finansējums no kopienas līdzekļiem, no kopienas budžeta. Nu, tādam vajadzētu būt šim likumam, noteikumi. Vienīgie um, izņēmumi varētu būt kaut kāda veida krīzes situācijas. Tad dalībvalsts varētu piedalīties ar saviem ieguldījumiem. Tam vajadzētu būt vadošiem principam lai cilvēki mūs, lai mūs uztvertu nopietni, lai Eiropas Savienības loma pasaulē tik uztvert nopietni finansējumam, jānāk no kopienas budžeta. Šim principu, šo principu mums ir jāpieņem. To es arī pilnībā atbalstu, un es ceru, ka arī visa mūsu afet komiteja šo atzinumu varēs atbalstīt un tādā veidā stiprināt šos centienus rīkoties ārlietu jomā, un šis vidusposma pārskats attiecīgi tad varētu norisināties veiksmīgi. Tas ir ticis mums apsolīts, un tā tam arī būtu jābūt. Paldies! Paldies Santivānī kungam, Andri Dafs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot jautājumu par to, kāda ir mūsu pieeja Eiropas attīstības fonda integrācijai pašā budžetā, lai šis fonds būtu budžeta sastāvdaļa. Ja stāsies spēkā Lisabonas līgums, tad tas ļaus pilnībā iekļaut attīstības fondu Eiropas Savienības budžetā. Attīstības finansējums ir viens no ārlietu un drošības politikas pamatelementiem, un tādēļ, manuprāt, ārlietu komitejā mums vajadzētu izteikties par šo jautājumu. Tādīpat laikā jāatceras, ka mēs nedrīkstam pārāk aizvainot attīstības komiteju un ie, iejaukties tās rīcībā. Es gribētu dzirdēt, ko Galerkungs domā par to. Galerkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu paturpināt to, ko Santivānī kungs teica. Viņš teica, ka visas ārējās darbības būtu jāiekļauj ārlietu budžetā. Jūs domājāt arī Atēna mehānismu, kas ir militārais finansējums, es to atbalstu. Taču tanīpat laikā man ir aizdomas, ka dalība valstis nebūs gatavas tam vēl tagad. Mēs varētu uzrakstīt grozījumu, kurā konkrēti minētu visas lielās patreizējās politikas, kas patiesībā tiek īstenotas ārpus budžeta šobrīd, ar priekšlikumu iekļaut tās budžetā. Tātad no vienas puses mēs varētu par to ie, iekļaut grozījumu par drošības politiku un otrkārt par Eiropas attīstības fondu, ko minēja Andrew Duffs. Domāju, pilnīgi taisnība jums šo iespēju varētu izmantot, lai šādu paziņojumu e, iekļautu atzinumā. Es, man nav nekāda iebilduma, es labprāt to darītu. Paldies. Paldies, Gālārkungs. Like to... Vai vēl kāds kolēģis gribētu izteikties? Neredzu nevienu roku. Tad gribētu pateikties Gālērkungam par lielisko atzinumu, kas neapšaubām atspoguļo mūsu komitejas filozofiju šajā budžeta jautājumā. Līdz ar to jautājums ir izspriests grozījums, jūs varat iesniegt līdz 16. februārim 2012. Un tagad mums būtu jāpāriet pie nākamā darba kārtības punktu. 13. punkts - priekšlikums rezolūcijai par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu. Autore ir Rija Omen Ruiten, bet šeit mums neliela tehniska problēma, jo Omen Ruiten kundze uh, E, piedalās vidas komitejas sēdē, kur šobrīd notiek balsojums par viņas ziņojumu. Tādēļ viņa nevar būt šobrīd klāt, bet viņa ieradīsies 10.30. Un mums nekas cits neatliek, kā ieturēt pauzi līdz pulksten 10.30. Paldies!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 So, dear colleagues, take your seats, please. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs atsākam darbu un mēs turpināsim tagad darbu, izskatot 13. darba kārtības punktu. Nē, esmu mājiņticīgs un nedomāju, ka tas ir kāds nelaim nesošs uh, cipars numurs. Tātad uh, š, dodu vārdu tagad mūsu referentē, Omen Rūtenskundzei par Eh, rezolūcija par Turcijas progresu ziņām 2008. gadā. Eh, priekšstādātāji, es eh, runāšu nīderlandiešu valodā. Voorzitter, laat mij beginnen. Priekšstādātāji, tad es arī gribētu vispirms uh, pateikties visiem, kas ir devuši ieguldījumu darbā pie šī ziņojuma. Mm, lielākā daļa iesniegto grozījumu ir konstruktīvi, un man ir arī bijusi laba sadarbība ar ēnu referentiem. Esmu izstrādājis 13 kompromisa grozījumus un uh, vēl dažus multiskus grozījumus šiem kompromisa grozījumiem. Un tagad es gribētu ievadā pievērsties uh, galvenajiem jautājumiem. Uh, uh, ir mazāk uh, grozījumi iesniegs nekā pagājušajā gadā. Tas nozīmē, ka mūsu viedoklis par uh, galvenajām prioritātēm, kas uzskaitītas pirmajā punktā, ir diezgan vienots. nav izdarīts uh, pietiekami daudz reformu jomā 2008. gadā, un reformu process ir jāpātrina. Politiskās reformas ir jāpātrina, un uh, Kopenhāgens kritērijiem ir absolūta prioritāte uh, Turcijas politikā un sabiedrībā vērojama polarizācijas pastiprināšanās, un tas kavē reformu procesu. Manā ziņojumā uzsvars ir likts uz četriem punktiem. Pirmkārt, Kopenhāgenes kritēriju izpilde. Uh, pā, labklājības pieaugums, labu kaimiņu attiecību veidošana un sadarbība NATO, sadarbība ar uh, Eiropas uh, Savienību un tās pastiprināšanās. Um, sociālā kohēzija Turcijai ir ļoti būtiska un tā ir būtiska arī mums. Un visbeidzot, es gribētu arī atbalstīt uh, reliģisko kopienu tiesību nostiprināšanu. Priekšsādātāja kungs, kolēģi, mēs šeit nerunājam par sarunu uh, sadaļu atvēršanu. Mēs runājam par Turcijas sabiedrības modernizāciju un demokratizāciju. Un varbūt es tagad varētu pievērsties uh, grozījumiem. Kā jau es teicu, uh, vairākus kolēģu mm, priekšlikums es iestrādāšu ziņojumā un ir panākt kompromisi ar ēnu refore, referentiem, bet es, protams, visas detaļas nevarēju iestrādāt, jo tad šis ziņojums izskatītos kā Ziemassvētku eglīte. Bet mūsu parlamenta galvenais nolūks ir dot skaidru signālu, un ja mēs visus grozījumus iestrādāt ziņojumā, tad šis vēstījums nebūtu vairs tik skaidrs. Tātad mēs iestājāmies par nediskrimināciju, uh, sieviešu tiesībām, plašsaziņas līdzekļu brīvu darbību. Un, un pulcēšanās brīvības nodrošināšanu. Es pateicos visiem kolēģiem, kuri sniedz atbalstu darbā pie šī ziņojuma. Es gribētu aicināt balsot pret atsevišķiem grozījumiem. Ziņojuma temats ir 2008. gadā sasniegtais progress Turcijā. Un uh, kolēģis Havits 36. Eh, grozījumā eh, iet pārāk tālu. Es esmu daudz runājis arī ar Virsmas kungu un Svobodas kungu un esmu saņēmusi informāciju no komisijas un secinājums ir tāds, uh, ka e ka eh, DTP iesaistīšanās eh, vēlēšanu komisijā, bet es aicinu balsot pret šo eh, grozījumu, vai arī autors tos aicināt atsaukt šo grozījumu. 38. Eh, punktam ir iesniegts virkni grozījumu, virkni komentāru. Es um, nedomāju, ka būtu nepareiz runāt par kāzus bēlī. Es domāju, ka tas ir labs pamats, jo šis uh, paziņojums ir izskanējis Turcijas parlamentā un uh, Uh, ārlietu ministri 8. decembrī skaidri paziņoja, ka ir nepieciešams panākt progresu. 2006. gadā padome lūdza komisiju uh, ziņot par progresu 2007. 8. un 9. gadā. Šeit es pieminu 2009. gadu, jo tas ir datums, kas tika minēts, kad tika pieņēmts lēmums eh, padomē 2008, 2008. gada 11. novembrī, un mēs jau nevaram šo datumu mainīt. Tas ir Turcijas ziņā izdarīt visu līdz 2009. gadam tie kolēģi, kuri vēlas svītrot šo atsauci, nedrīkst aizmirst manis minētos apstākļus. Tagad par situāciju Turcijā. Varbūt es pārspīlēju Eiropas Savienības lomu, bet ja mēs palūkojamies uz komisijas progresa ziņojumu un mūsu komitejas delegācijas apmeklējumu rezultātus, Ankarā un padomes secinājums, kas tika apstiprināts 2008. gada decembrī, var teikt, ka Turcija ir sadzirdējusi mūsu signālu. Ir izstrādāta nacionālā programma Aki komunotēra pārņemšanai, ir iecelts sarunu vedējs, kurš visu savu uzmanību velta uh, Mm, jautājumiem, kas ir saistīti ar, Eiropas, ar uh, Turcijas uh, pievienošanos Eiropas Savienībai. Televīzijas raidījumi tu, uh, kurdu valodā un uh, ir uh, uzsākti un ir arī pozitīva attīstība attiecībās ar dažādām reliģiskām kopienām, bet ar to vien nepietiek. Uh, Eh, ombuda lēmumu atcēla uh, konstitucionālā tiesa un par spīti labām iespējām, ko Erdogan kungs atstāja šeit Briselē savā vizītē pirms pāris nedēļām, mums tomēr ir bāžas par to, ko viņš teica par Nabuko projektu. Es ļoti ceru, priekšstādātāja kungs, ka ziņojums, ja tas tiks eh, pieņemts šodien, kļūs par stimulu Turcijai atkal ķerties klāt pie darba. Un parlamentam ir jādod skaidrs signāls. Es gribu vēlreiz norādīt, ka reformas ir nepieciešamas pašai Turcijai. Ja Turcija spējas attīstīties, kļūstot par modernu un pārticīgu valsti, Eh, mums visiem ir jāuzņemas arī atbildība par šo procesu. Ja mēs uh, gūsim tādu pašu vairākumu atbalstu šim ziņojumam, kā tas bija pagājušajā gadā, tad Turcija mūs labāk sadzirdēs. Paldies! Tagad dodu vārdu mūsu ēnu referentiem, jo mums ir laika ierobežojums eh, katram runātājam divā ar pus minūtes. Vispirms runās Hanes Svoboda sociālistu grupas vārdā, un viņš arī vadīja mūsu komitejas delegāciju tā, eh, Ankarā. Paldies priekšādātāji, kungs, es mēģināšu izteikties īsi. Vēlos skaidri pateikt, ka sirsnīgi pateicos par labo sadarbību un labo ziņojumu, kur sastādīja Omen Riet kundze. Riet Es varēju vadīt delegāciju Ankarā, mums notika labas sarunas, prezidents un ministra prezidents mūs ļoti labvēlīgi uzņēma. Signāli bija ļoti labvēlīgi no Turcijas puses. Protams, ir arī spēki Turcijā, kas šo reformu procesu nevēlas turpināt, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šis ziņojums e, nestu divu vēst, divus vēstījumus - pozitīvo par reformu gaitu un arī attiecīgi kritiskos punktus, kur lietas vēl ir nerati, neatrisinātas. Un šie jautājumi, protams, ir vēl jārisina. Kompromisa varianti ir ļoti labi. Var ieteikt kolēģiem un kolēģiem ar to arī iepazīties un turpināt. Runājot par tiem diviem punktiem, par kuriem, kurus minēja referenta, attiecībā uz 36. grozījumu, man šķiet pareizi ka kandidēšana nākamajām nacionālajām vēlēšanām ka viņi tas nav godīgi. Ir ļoti grūti mainīt šo situāciju, īpaši tāpēc, ka uh, vēlāk tas ir paredzēts, bet būtībā tas arī saskan, un tāpēc es labprāt pali, paliktu un saglabātu šo grozījumu. Pirms plenāras sēdes vajadzētu to pārnāt, lai panāktu vienošanos, bet būtu slikti, ja šis jautājums pazustu vispār, jo raugoties uz nākotni, ir nepieciešams eh, noskaidrot, lai visas kandidējošās grupas, lai tām būtu iespēja, un es esmu tikai par to. Sarežģītais jautājums saistās ar 2009. gadu. Ir pieteikumi grozījumi, kas vēlas grozīt vai pastiprināt šo datumu vai paredzēt to daudz elastīgāku. Mana politiskā grupa nevēlas kādu automātisku pieeju. Ja 2009. gads bez noteiktām konsekvencēm tiek noteikts, jo ir arī labi pameti, kurus Turcijai vajadzētu ievērot, ka tādā veidā sarunas varētu tikt apturētas un šādas konsekvences nedrīkst kļūt par kon automātiskām konsekvencēm, bet tie ir politiski jautājumi, kas ir jārisina. Protams, mēs to pār pārnāsim vēl ar kolēģiem. Es iedomājos, ka mēs varētu saglabāt šo tekstu, ja nav paredzēts kādas automātiskas konsekvences. Protams, to vajadzētu vēl diskutēt ar kolēģiem un kolēģiem, vai mēs to uh, kā kompromisu. Kompromisu varam saglabāt, un tos vēlāk arī varēsim tiešām pamatot, bet katrā ziņā paldies par labo ziņojumu. Dank, Hannes. Bitte, sich... Paldies, Hannes. Lūdzu, ievērojiet noteikto laiku. Andrew Duff. Priekšsēdētāji kungs. Liels paldies, un es pateicos arī referentei par lieliski veikto darbu un par to, ka viņa cenšas panākt vienprātību. Mūsu liberāļu grupa atbalsta ziņojuma projektu. Mēs uzskatām, ka tas ir piesardzīgs un tā pašā laikā ir pausts uh, kritisks vērtējums un arī ir uh, sniegts pamudinājums Turcijai turpināt darbu pie iestāšanās Eiropas Savienībā. Ir eh, divi jautājumi, kuros uh, komisija un uh, parlaments vēl nevar paust, pozit, uh, nevar paust uh, savu vērtējumu. Pirmkārt, tā ir ekonomiskās krīzes ietekme uz Turciju. Es domāju, ka tā būs tikpat smaga kā citur. Varbūt šis process būs lēnāks nekā citās valstīs, bet mēs nevaram par zēmu novērtēt sociālās sekas, kas varētu uh, Uh, rasties, uh, zaudējot uh, Turcijas um, tirgus pozīcijas, un es domāju, ka mums ir jāprognozē attīstība. Un vēl viens jautājums, par ko mēs nevaram šobrīd skaidri runāt, ir uh, Gedikom skandāls. Tas ir tiešām skandāls bet šobrīd vēl ir grūti visu pilnībā izprast un uh, noskaidrot, kur šeit ir krimināli nodarījumi uh, un kur ir vienkārši tāda politiskas kaislības. Un es, uh, protams, mēs izsakām nožēlu par spriedzi, par spriedzes pieaugums starp uh, sekulāri noskaņoto Turcijas sabiedrības daļu un uh, reliģiskiem grupējumiem un armijas iesaistīšanos šai procesā, un tādēļ 2009. Mm, gads Turcijai ir sagaidāms grūts, un mums ir jābūt pietiekami saprotošiem. Runājot par kompromisiem, 12. kompromiss par Turciju, eh, par Kipras jautājumu. Šeit, eh, šeit ir 12 eh, mēneši paredzēts, lai uh, panāktu vēsturisku izrāvienu šai salā. Bet es eh, domāju, ka parlaments eh, šim procesam sekos un sniegs savu atbalstu. Es nezinu, vai mums vajadzētu runāt par eh, atbilstošu atmosfēru, kurā sarunas varētu notikt, vai par to, ka vispirms ir jāatvelk uh, Uh, Turcijas karaspēks vai Turcijas karaspēka lielākā daļa. Mēs nevaram sagaidīt, tas praktiski vispār nav izdarāms, uh, ka Turcija varētu izvest visu savu karaspēku, pirms ir panākts visaptverošs un galīgs situācijas noris, noregulējums attiecībā uz uh, šīs salas sadalījumu. Paldies, tagad vārds Šimāņska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, šis ziņojums ir ļoti labs un izsvērts, runājot gan par Turcijas iekšpolitiku, gan par Turcijas ārpolitiku un attiecībām ar kaimiņu valstīm Tāpat arī daudz ir runāts par enerģētikas politiku, un es gribētu pateikties par to, ka runāts arī par uh, reliģisko organizāciju brīvu darbību. Pateicoties Eiropas Savienības izdarītajam spiedienam, ir daudz kas panākt šajā jomā, bet vēl ir daudz kas. Uh, Jādara, jāuzlabo, ir tīpaši attiecībā uz īpašumu atpakaļ atdošanu. Un uh, Eh, arī uz eh, attiecībā uz priesteru apmācību. Eh, es esmu pēdējais šeit, kurš lieks Turcijai tiesības uz iestāšanos un uh, Eh, es gribu norādīt, ka reliģiskās pārliecības brīvība ir viena no pamatvērtībām Eiropas Savienībā un arī starptautiskajā arēnā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par šiem jautājumiem šai ziņojumā, bet es nezinu, vai mums vajag iesaistīties dažu jautājumu risināšanā, kas ir tādi marģināli runājot par nesaistošām starptautisko tiesību prasībām. Šeit es domāju, piemēram, par reliģis, par um, seksuālām minoritātēm un paldies. Es vēlētos pateikties referentei par to, ka viņa centusies rast kompromisu ar dažādiem grozījumiem un gribu teikt, ka mūsu grupa atbalstīs vairākumu šo kompromisu, jo mēs tos atbalstām. Es minēšu tikai trīs piemērus. Pretēji šim aizka kungām man ļoti apmierina piektais kompromiss, kur ir uh, runāts par organizāciju, kas cīnās par vienlīdzīgām geju lesbiešu tiesībām. Tāpat atbalstām arī sesto kompromisu par uh, saziņas nodrošināšanu Turcijas uh, uh, politiķiem tāpat. Uh, mēs apsveicam to, ka ir uzsākt raidījumi kurda valodā. Mēs atbalstām 11. kompromisu, kur ir aicināts pieņemt jaunu likumu par arotbiedrībām Turku parlamentā un uh, arī uh, nodrošināt miermīlīgu pirmā maija demonstrāciju noris. Mēs par desmito kompromisu. Šeit ir runa par Eiropas Savienības brīvās tirzniecības nolīgumiem ar trešajām valstīm, kas tieši ietekmē Turciju. Mēs aicinām nākotnē iekļaut Turciju, varbūt tas uh, ir pārāk tālajoši priekšreferents. Tātad uh, vismaz vajadzētu konsultēties ar Turciju noslēdzot šos brīvās tirzniecības līgumus, bet man ir iebildumi pret 12. kompromisu, kur ir runa par Kipru un atsauc uz četrām pamatbrīvībām. Tas it kā eh, izklausās pašsaprotam Eiropas parlamenta deputātiem izdarīt šādas atsaucas, bet Eiropas Savienības pozīcija daudzu gadu laikā ir bijis tāda, ka mēs pieļaujam pagaidu atkāpes no šīm četrām brīvībām, kas ietilpst akikom notēr. Un es gribu teikt, ka priekšlikumā, uh, ko mēs iesniedzām un ko atbalstīja parlaments, bija pieļauts pagaidu atkāps no šīm brīvībām. Kādēļ mums tagad vajadzētu mainīt pozīciju, ko atbalsta komisija, padoman, ir atbalstījis arī parlaments. Esmu pārliecināts, ka uh, ja mēs tagad uh, runāsim par šīm četrām brīvībām, tad Eiropas Savienībai, eh, Savienības komisijai un padomē būs ļoti grūti panākt jebkādu vienošanos starp šīm divām uh, kipriešu kopienām. Paldies! Paldies! Tie bija ēnu referenti un tagad uh, parastie komitejas locekļi, un tagad Dimitro Kopulus kungam vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties Nomen Ruitēns kundze par viņas sagatavoto ziņojumu projektu un arī par viņas centieniem panākt kompromisu. Uh, Mm, nostājas, ko varētu atbalstīt visi deputāti. Es gribētu pievērsties trim četriem punktiem. Vispirms eh, runāšu par vispār eiropeiskiem jautājumiem un tad par eh, konkrētiem jautājumiem, kas skar manu reģionu. Vispirms par enerģētiku. Es domāju, ka enerģētika ir ļoti nopietnas jautājums un mums ir jābūt piesardzīgiem. Uh, bet ne tikai mēs esam piesardzīgi, bet arī Turcija ir piesardzīga šajā jautājumā. Nedomāju, ka ekstremālas reakcijas paušana, kā ta, to mēs nesen piedzīvojām, jo Nabuko patiesībā ir tikai šā stāsta viena daļa, neattaisno, ir neattaisnojams. Tālāk par minoritātēm. Mēs uh, zinām, ka Turcijai vēl ļoti daudz, kas būtu jādara, lai nodrošinātu minoritāšu tiesību ievērošanu. Un Omen Ruitens kundze ir eh, piedāvājusi eh, konkrētus eh, risinājumus tālāk. Mēs esam Turkija ethnosynέλευση. Κόζος Μπέλη un Omen Ruitēns kundze nenoliek ieročus un uzskata, ka šis jautājums jāatrisina Nacionālā asamblējā. Es domāju, ka 21. gadsimtā šāda veida draudi ir pilnīgi nesavienojami ar Turcijas iespējamu dalību Eiropas Savienībā. Kā jūs zināt, mēs atbalstām Turcijas dalību Eiropas Savienībā, to es gribu uzsvērt. Tālāk par Kīpras jautājumu. Tas ir mans um, pēdējais jautājums, kam es vēlētos pievērsties. Uh, Protams, katram var būt savs viedoklis par četrām pamata brīvībām, kas tika iekļauts Anana plānā, bet es eh, domāju, ka punktā, kurā ir runa par Turcijas karaspēka izvešanu, lai veicinātu šo, šīs iniciatīvas īstenošanu, ir ļoti svarīgs nosacījums Es nevēlētos, lai Anāna plāns atkal tiktu uh, uzlikts uz galda šajā sanāksmē, jo tas jau ir uh, izgāzies. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, vispirms paldies Rijai. Viņa ir ļoti pacentusies, lai sagatavotu līdzsvarotu ziņojumu. Nav tik vienkārši atrast kompromisu šajā jautājumā, jo mēs vienmēr atradīsim atbalstītājus un arī pretiniekus kas sagādā referentiem grūtības. Un tomēr man ir kādi komentāri, ko, kādi jautājumi, ko sa vēlos sacīt. Proti trīs jautājumi. Kopā ar kolēģiem esmu pieteicis 30 grozījumus, lielākā daļa no tiem tiks atsaukti. Piemēram, 114. grozījums. Mēs sakām, gan Eiropas Savienība, gan uh, Turcija Tām ir jāveicina reformu process un jāveicina dialogs starp partneriem un jāatbalsta Turcijas sabiedrību. Kāpēc tam to būtu jāsvītro, jo mēs zinām, ka Turcija arī ir problēmas. Mēs zinām, ka Turcijas sabiedrība netik ļoti vēlās pievienoties Eiropas Savienībā. Otrs aspekts muitas savienība. Es secinu, ka vesela virkne pienākumi uh, Turci, no Turcijas puses nav ievēroti. Arī no Eiropas Savienības arī mm, puses nav daudz, kas ievērots. Piemēram, aut, kravas automašīnu ierobežošana caur Eiropas Savienību. Piemēram, uz Itāliju var doties tikai ceturtā daļa uh, transporta, kravas transporta. Tad šādi jautājumi arī būtu jāpievieno. Tāpēc es nepietrī, nepiekrītu, ka tiek rakstīts, ka muitas savienība vēl nav pilnībā īstenota. Un pēdējais aspekts - termiņš 2009. gada decembris. Ko tad mēs īsti gribam? Mūsu, bun, uh, mūsu kanclere Angela Merkele sacīja, tā ir kļūda, kas ir atstājis daudz neatrisināts jautājumu. Mums ir jānosaka uh, konkrēts datums, un tas ir ļoti konkrēts, tā ir ļoti konkrēta prasība Turcijai. Un ja mēs to vienkārši pabeigsim, tas būs pārāk smags jautājums, jo ir jāaicina abas puses, lai abas puses iesaistītos un darbotos. Turcija viena pati to nevar. Tie divi partneri ir grūti, ja viena puse ir Eiropas Savienības dalība valsts laiks runātājiem. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju Madzakis kungs. Gribēju pateikties Omens Roitens kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu, jau atkal viņa ir labi pastrādājusi. Nu, un, protams, ka šeit ir ļoti daudz, ko teikt šajā ziņojumā, un arī kompromisos viņa ieguldījis dziļu, plašu darbu. Viņa ir cenusies panākt līdzsvaru vienlaicīgi tomēr būt, paturot šo strikto nostāju, kas arī ir nepieciešams šajā posmā, jo priekšādātāja kungs. Pēdējos pāris gados esam piedzīvojuši to, ka šie ziņojumi pamazām kļūst par kaut kādiem neprogresa ziņojumiem, nevis progresa ziņojumiem, jo Turcija faktiski negūst tos panākums, kas būtu nepieciešami. Un mēs Turcijai nemitīgi dodam visu laiku šo motivāciju, jā, burkāns pēc burkāna deguna priekšā, bet varbūt beidzot jāķers arī pie nūjas. No Un pagājušajā gadā e, To mums vajadzēja darīt, un tas pats attiec uz šogad. Mums nu, šeit ir divi piemēri, ko gribētu jums arī pie, e, izklāstīt. Pirmām kārtām, lūk, e, Turcijas armijas klātbūtne Eiropas dalību valstī joprojām eksistē, joprojām ir 45 tūkstoši armijas Eiropas Savienības dalību valstī. Kā vispār jebkurš, kā jebkurš var teikt, ka. Uh, Kipras turkiem ir nepieciešama Turcijas armijas aizstāvība, ja Kipra ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi, un Eiropas Savienība aizstāv savus pilsoņus visus šos gadus. Tā, tā ir darījusi, tā ir rūpēsies par pilsoņu labklājību un tā tālāk un tā joprojām. Tā tas ir bijis pēdējos 50 gadus, un tāpēc Turcijas armijas klāta būtne pilnīgi noteikti nav attaisnojama ar šo nepieciešamību pēc aizsardzības. Un, manuprāt, Turcijas valdības eh, ziņā ir to arī saprast un šos spēkus atvilkt no Kipras. Runājot par šo termiņu, tas ir padomas lēmums, tas ir komisijas ziņojumos. Mēs esam bijuši gana diplomātiski, mēs esam bijuši pielaidīgi, laipni un tā tālāk un tā joprojām, bet tas ir ilgs pārāk ilgi. Un nu ir beidzot pienācis laiks noteikt termiņu. Viss viņiem ir jāvirzās uz priekšu, jāsāk uzvesties tādā veidā, kas atbilst Eiropai tas ir nav tikai mūsu labā, tas ir arī viņu pašu interesēs, viņu pašu pilsoņu interesēs, jo mēs vēlamies, lai Turcijā pašā norisinātos pozitīvas pārmaiņas. Un tāpēc es domāju, ka 2009. gada termiņš ir jāsaglabā un Turcijas okupācija uz Kipras salas ir jāizbeidz. Thank you, Mr. Matsakis. Paldies, Matsakis kungam, tālāk nākamais runātājs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω την ικανοποίησή μας. Mācies kungs, jā, es arī gribētu teikt, ka esam ļoti apmierināti ar šo ziņojumu. Omens Roitens kundzes ziņojums, jāsaka, ir par ļoti delikātu tematu, bet tas ir izsagatavots saprātīgi un mēs gribētu to no visas sirds arī atbalstīt. Es esmu Kipras deputāts un pilnībā atbalstu Turcijas līdzdalību Eiropas Savienībā. Bet ir arī virkne valsts iekšējo problēmu Turcijā, kas, e, ir, kas nav atrisināts un ir arī neatrisināts Krift. Kipras jautājums, un tas nozīmē, ka Turcijas varas iestādēm būs jāpieņem šie grūtie, bet nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu atbilstību akī. Es negribu šeit iedzināties detaļās, bet tomēr gribētu teikt, ka pavisam nesen nāca gaismā fakts, ka līdzekļi no Turcijas tika saņemti, lai okupētajā Kipras salas daļā iepirktu milzīgus zemes gabalus, īpaši Karpaties pussalā. Un jāsaka, tas ir princips, tas ir pilnībā pretrunā Eiropas Savienības principiem, viena no četrām pamatbrīvībām. Un tāpēc Langendēka kungam gribētu teikt, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad runājam par savu nostāju šai ziņā. Uh, jo citādi mēs beigu beigās atapsimies situācijā, kur mums nebūs nekāda atpakaļceļa. Mums ir jāpārliecinās, ka Grieķi, ka Kipras, Grieķu un Turku intereses tiek aizstāvētas. Nesen konstatējām, ka Turcijas karavīri izpildīja nāvis sodu desmit eh, kipriešiem, kipriešu ies, ieslodzītajiem. De, informācija par to nav pieejama, bet 67, jāatcerās, ka 67% no Kipras grieķiem balsoja pret. Un to pašu liela daļa arī mm, Kipras turku balsoja pret šo plānu, tāpēc Anāna plāns faktiski eh, ir beidzies, tas ir noiets etaps. Un beigu beigās 36 procenti balsoja pret to, un tie, kas balsoja par, bija faktiski šī, kas izveidoja apmetni Kiprā. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, gribu pateikties referentei par lielo un sarežģīto darbu, ko viņa ir uh, paveikusi, uh, sagatavojot šo ziņojumu projektu. Es arī uzsveru, ka ir nepieciešams dot skaidru signālu par Turcijas attiecību un attīstību un par eh, Kopenhāgenes kritēriju īstenošanu par eh, labklājības nodrošināšanu un par uh, kaimiņu attiecību veidošanu ar uh, šī reģiona valstīm. Es uzskatu, ka arī ir nepieciešams panākt kompromisa grozījumus un arī uh, skaidri balstu signālu par 2009 gadu kā termiņu bet tai pašā laikā mums ir jādomā par lielāku elastību, lai mēs uh, nenonāktu pie negatīvām sekām, kas mūs novirzītu no mūsu izvēlētā ceļa, domājot par Turcijas iestāju Eiropas Savienībā. Otrais punkts Es domāju, ka 36. punkts, kur mēs apsveicam progresu, kas panākts par attiecībā uz, at, uz uh, Armēņu un Armēnijas Turcijas um, attiecību uzlabošanu, bet man šķiet, ka šeit trūkst atsaucas uz Armēņu genocīdu. Un šī formula par uh, at, atklātām debatēm par pagātnes notikumiem ir uh, nepietiekama, runājot par genocīda atzīšanu. Un mēs parlamentā esam aicinājuši atzīt uh, šo armēņu genocīdu. Es domāju, ka mums ir jādod skaidrs signāls, lai veicinātu modernizācijas procesu un jāatgādina vēlreiz un vēlreiz, lai Turki un Turcijas intelektuāļi saprastu, ka ir jāizprot pagātne un jāpārvar pagātnes problēmas. Paldies! Paldies, Kazakungs, tālāk! Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī no savas puses vēlētos paust uh, uh, apmierinātību ar šo ziņojumu projektu, ko Omen Ruitens kundze ir sagatavojusi. Un mēs zinām, ka šis jautājums uh, attiecības ar Turciju ir ļoti uh, jutīgs, uh, delikāts daudziem kolēģiem un es domāju, ka šis ziņojums tiek izskatīts arī svarīgā brīdī. Mēs atrodamies tādā situācijā, ka mums vēlreiz skaidri jāpasaka, ko mēs sagaidām no Turcijas, ka tā ir jāizpilda Kopenhāgenes kritērija, iestāšanās kritērija. Bet es gribētu paust arī dažus komentārus par piedāvātiem kompromisu grozījumiem. Otrais kompromiss. Esmu pilnībā apmierināts, ka mēs uh, saglabājam uh, uh, pamudinājumu Turcijai pieņemt likumu par tiesības sārgu. Tas ir ļoti būtiski Turcijas pilsoņu tiesību nodrošināšanai, un šī situācija kļūst arvien neatliekamāka bet man šķiet, ka šī otrā kompromisa uh, gadījumā ir neliels pārpratums par eleganu. Mēs šeit runājam par mm, vārda brīvību. Mēs zinām, ka Elazanu uh, vajā nevis uh, par izteikumiem saskaņā ar 301. konstitūcijas pāntu, bet gan 314 pāntu pret terorisma likumdošanā, jo viņš ir paudis atbalstu PKK darbībai. Un mēs uh, vēršamies pret PKK arī kā pret teroristisku organizāciju. Es gribēju tikai novērst pārpratumu šai jautājumā. Tāpat es vēlētos pievērsties Kiprus jautājumam. Pēc manām domām Kipras jautājums ir ļoti būtisks un mums ir jāaicina abas puses turpināt sarunas pēc balstoties uz labo gribu un panākt abām pusēm pieņemamu risinājumu. Bet mums eh, ne tikai jāprasa izvest Turcijas karaspēku, bet arī citus karaspēkus, kas ir izvietot šajā salā, proti arī eh, Grieķu un Britu karaspēku, lai abas puses varētu veiksmīgi vest sarunas. Paldies! Liels paldies, Gorgio kungs! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν... Liels paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām paldies Omens Rotens kundzei par ziņojumu. By agreement, international agreement, on by the party. Mr. Georgijus to. Georgiju kungam tika dots vārds. Λέγω, ε, να συγχαρούμε τώρα την κυρία Όμε, πράγματι η έκθεση αποτελεί. Man šķiet jāsaka paldies Omens Roitenes kundzei par šo ziņojumu, jo ziņojums tiešām ir, nu, tāds labs līdzsvars starp dažādām nostājām. Un diviem jautājumiem gribētu pieskarties. Pirmām kārtām kauzas bēlī. Kā Jāsaka, tā tāds, tāda oriģināla pieeja. Es esmu bijis diplomāts 40 gadus un nekad nāsmu nācis, eh, nekad nav nācies sastapties ar šāda veida draudiem. Esmu sastapies ar daudz ko, bet netik ļoti dīvainām situācijām. Ir bijušas situācijas, kad, lūk, valsts ir bijušas uz kara robežas, karas liekšņi, bet nekad šāda veida atklāti draudi nav tikuši paust, un tāpēc es nesaprotu, ka šī valsts, kas grasās pievienoties Eiropas Savienībai, pauž šādus draudus, un es nesaprotu, kāpēc Turcija to dara. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieņemami. Otrais, ko gribēju teikt, laika, laika grafiks, laika jautājums. Uzskatu, ka noteiktais termiņš kas bija 2009. gads, ir tāds, pret kur jāizturas piesardzīgi, jo ja mēs tagad mainīsim stratēģiju, tad to, tas varētu zināmā mērā izvērsties par bumerangu un mums atspēlēties. Varētu līdzīgas problēmas sākties, piemēram, ar citām valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Kipras jautājums. Jau atkal saistībā gribu teikt, ka runājam kaut ko par ļoti, kaut ko ļoti īpatnēju. Lūk, ir divi divas puses, kas strādā ļoti eh, grūti pie sarunu vešanas. Un šajā sanāksmu telpā Eiropas parlamentā jūs turpinat vēl atsaukties uz Ananu plānu. Nu, kurā brīdī tad mēs atgriezāmies atkal pie tā? Referendums noticis, un tas ir viss noiets nu, etaps. Mums taču beidzot jāmācās no savām kļūdām. Ja lēmums ir pieņemts, tad lēmums ir pieņemts, un tas arī ir jārespektē. Lielas paldies! Thank you, Mr. Paldies, Zaleski kungs, tālāk pusotra minūte. Yeah, English... Pirmām kārtām gribēju izteikt jums komplimentu referentei. Jūs esat guvis daudz lielāku progresu nekā Turcija ar šo ziņojumu. Tālāk turpināšu savā valodā, poļu valodā ko, tas, ko teica šī Manskīkungs un ko pats esmu piedzīvojis šai parlamentā, balsojot dar, par Daroku ziņojumu, piemēram, es tikai gribu izteikt cerību, ka mēs nespradiķosim šeit uh, eh, Turcija, ka viņiem jākļūst par sekulāru valsti. Jā, mēs vēlamies, lai valdība seko sekulāriem likumiem. Uh, Nu, tas viss ir ļoti labi. 21., 27., 28., 31. grozījums ir tieši šāda veida sprediķošana tomēr. Un sociālisti ir pa, domā, ka tas, e, ka šai valstī jākļūst par sekulāru valsts. Jā, bet mums nav nekā tiesība to pieprasīt. Mums nav pie, tiesība pieprasīt to no nevienas nācijas, ne no vienas tautas, jo šī tauta ir suverēna tauta, tā lem pati par sevi. Mēs nevaram teikt, ka mēs atbalstam, lai viņi, ka viņiem ir jāatbalsta vai nav jāatbalsta islāms, piemēram. Nē, mēs nevaram šādā veidā noteikt citas valsts reliģiskās uh, virzības. 64. 65. grozījums tie ir pārāk maigi, manuprāt. Paužam nožā, nožēlu, ka lūk, Turcija nav iecietīga par citām reliģijām. Nē, bet te mums ir jāpieprasa šī tolerants, iecietība pret citām reliģijām. Mums ir jāpieprasa tas, nevis jālūdz. Gandrīz esmu jau pabeidzis to, ko gribēju teikt. Bet visam šam ir jānāk līdzsvarā. Mēs nedrīkstam sprediķot Turcijai par to, vai tā būs reliģiska vai sekulāra valsts. Madam Buskut, jā. Nākamais runātājs. Half minute. Thank you, uh, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil een paar dingen zeggen. Ik wil uh, vooral... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Lomen Rītenes kundzei. Uh, par to, ka viņa ir iekļāvusi vairākas būtiskas lietas par sieviešu tiesībām savos kompromisos, un ka viņa ir atbalstījusi šos grozījumus. Ko vēlējos vēl piebilst? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tieši skatoties uz reformu ietveru. Satver, konstitucionālā komiteja Turcijā nolēma izveidot komisiju vienlīdzības nodrošināšanai. Lēmums tiek sagaidīts šodien, es domāju, ka tas vēl varētu tikt iekļauts šajā ziņojumā. Attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību, man liekas ļoti svarīgi, ka tieši jautājumos, kā islāma fondi un citi jautājumi, piemēram, par to, ka turku sievietes, kas dzīvo Eiropā, kļūst par upuriem un Turku iestādēm vajadzētu sadarboties ar Eiropas iestādēm tieslietu jautājumos, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības Turcijā. To mums vajadzētu pieprasīt un aicināt uzlabot situāciju. Man šķiet arī ļoti svarīgi 13. pantu īpaši ņemt vērā proti par antidiskriminācijas eh, iekļaušanu likumdošanā no dažādiem aspektiem. Vajadzētu paredzēt kompromisus, vajadzētu to iekļaut attiecībā, dis, antidiskrimināciju attiecībā uz rasu atšķirībām, invaliditāti un citiem nosacījumiem. Speakers, so now... Vēl ir seši runātāji, un tāpēc tagad būs katram tikai viena minūte. Mums vairs tiešām nav laika. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. O felicit pe doamna Rijā pentru acest raport. Dāmas un kungi, es gribētu pateikties uh, Omen Rūtens kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu un uh, paust divas idejas. Pirmkārt, Eiropas Savienībā ir jārosina uh, proeiropeisku sekulāru elīšu veidošanās Turcijā un jāizplat informācija par Eiropas Savienību un integrāciju Eiropas Savienībā. Mums ir jāpaust, jāpauž atbalsts izglītības sistēmai, universitātēs, jāatbalsta Eiropas studiju programmas un Erasmus programma plašāk jāizmanto. Uh, tādējādi veidojot atbalstu Eiropas Savienībai. Otrām kārtām jāatbalsta nacionālās minoritātes un tai pašā laikā ir jānosoda separātistu akcija. Šeit es domāju gan kurdu separātismu, gan arī Kīpras turku separātismu. Tā pašā laikā Eiropas Savienība ir jāatbalsta teritoriālās vienotības un lai, labu kaimiņu attiecību veidošana ar citām reģionu valstīm. Kops kundzē vien minūte. Paldies. Vispirms gribu pateikties Omen Ruitēns kundzei par viņas lieliski sagatavoto visaptvarešo ziņojumu, lai gan es, atb es atbalstu Turcijas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā, jo tas ir vienīgais ceļš, kā atbalstīt reformas un stiprināt demokratizācijas procesu. Un uh, šeit ir arī citi aspekti. Mums ir jāpievēršas ergemikon jautājumam. Uh, Turcija pašreiz atrodas pārējais periodā. Tā izvērtēs savu ģeostrateģisko lomu Kaukāzā un tuvējos austrumos, un mūsu atbalsts Turcijai veicināt stabilizāciju šai reģionā. Uh, Nesenie Tulcijas uh, manevri Egejas jūrā radīja naidīgu reakciju no Grieķijas puses, un es atbalstu Omen Ruitens kundzes teikto, ka ir jāceļ 95. gadā pieņemtais kozus belli. Uh, es atbalstu 3. 10. un 51. grozījumu tāpat 99. par minoritāšu tiesībām un 162. grozījumu, kur ir pausts tas bažas par kodola elektrostaciju būvē steismiskos rajonos. Es domāju, ka ir svarīgi atrast risinājumu arī okupācijas karaspēku jautājumiem, tas ir sarežģīti. Paldies! Es eh, nebūtu Eh, pat lūdzis vārdu, jo šis uh, ziņojums ir ļoti labi sastrā, sastādīts, bet es gribētu paust divus paskaidrojumus maniem kolēģiem. Vispirms Lāgendē kungam par pamatbrīvībām. Šeit ir runa par pagaidu atkāpēm, un tas ir paredzēts arī Eiropas Savienības akī un pamatprincipiem, un tas nav nekāds strīdus eh, cēlonis, bet uh, mums ir jā apspriež pastāvīgas atkāps no šīm pamatbrīvībām. Un kad mēs vedam sarunas uh, Kiprā, mēs domājam par pagaidu atkāpēm, mēs vairāk nekā jebkurš cits šai zālē vēlamies panākt risinājumu, un mēs negribam uh, nekādus papildus šķēršļus radīt. Uh, risinājumu sasniegšanā. Slobodas kungam es saprotu viņam bāžas par automātisku likumu attiecībā par uh, 2008. gada decembra lēmumu, ka tas varētu negatīvu ietekmu atstāt, bet mums pie šī jautājuma jāstrādā. Ja Uh, referente un Sabats kundze piekrīt. Izlērs Beigans kundze. Merci, monsieur le président. Dommage qu'on ait eu une... Paldies, priekšsēdētāji. Mums bija, protams, pusstundu ilga kafijas pauze, un tagad mums ir tikai viena minūte katram runātājam, bet es gribētu runāt par kaimiņu attiecību jautājumu un uzslavēt Omen Rūtens kundzi par veikumu. Mēs zinām, ka Turcija spēlē ļoti svarīgu lomu energoresursu tranzītā uz Eiropas Savienību un arī veicina stabilizāciju Dienvidu Kaukās reģionā. Tādēļ es pateicos referentē un viņai vēlētos lūgt arī iestrādāt priekšlikumus, ko iesniegusi mūsu grupa par Turcijas lomu Grūzijas, Krievijas konflikta risināšanā, lai panāktu izlīgumu. Un tāpat es gribētu uzsvērt, un tas gan ir ierakstīts ziņojumam, bet nepietiekami uh, stingri, ka mums ir jāuzstāj, lai uh, Turcija atver savu robežu ar Armēniju. Tas, protams, nav priekšnosacījums, bet mēs nevaram iedomāties valsti, kas ir pirms iestāšanās posmā un kam joprojām ir slēgta robeža ar kaimiņu valsti. Uh, tās arī varbūt varētu uh, padarīt šo atmosfēru mazāk saspringtu un arī risināt uh, Azerbaidžāns un Karabahas uh, problēmu. Paldies, priekšsēdētājs arī gribu pateikties Omens Rotens kundzei par šo ziņojumu. Es arī negribēju uzstāties, bet tomēr man jābilst pret Kazakungu teikto par to, ka Turcijas okupācijas spēki 45 tūkstoši apmērā ir tas pats, kas Britu spēku klātbūtne salā. Britu spēku nav Kipras republikā. Tie ir suverēnajā Lielbritānijas bāzē, jeb teritorijā, tā kā tas tiek pieļauts arī līgumā, kas ir 1960. gadā pieņemts. Tas ir ārpus Kipras republikas teritorijas vienīgie Britu spēki, kas ir Kipras republikā, ir tie, kas kalpo ANO mieru uzturēšanas misijā, un tas savukārt ir pilnīgi cits stāsts. Grieķijas, eh, Grieķi, eh, šie, ir arī Grieķijas spēki, un tur jāsaka, 650 eh, ir tūkstoši ir šie e, Turcijas spēki un nevis 45 tūkstoši tikai, kā jūs teicāt. Turti, Turcija tā šķiet nekad neatrod īsti eh, iespējas uztaisīt tādas labas sabiedriskās attiecības. Nu, piemēram, kāpēc šis Grieķijas halki garīgais seminārs joprojām nav atļauts? Joprojām parlaments ir paudz un paudz šos lūgumus un gribējis panākt šī semināra atkal atkvēršanu, bet tas nav izdevies un gribētu atsaukties uz Islēts Begāns. Uh, Eh, izteikto punktu arī par šo nožēlu pēc eh, Turcijas prezidenta vizītes Armēnijā nav piedzīvot nekādu uzlabojumu apusējās attiecībās starp Armēniju. Turcija robeža joprojām ir slēgta, tirniecība jāiet caur Grūziju. Un, un līdz ar to es gribētu tikai vēlreiz uzsvērt, ka Turcija ir jāparāda arī kaut kāda labā griba atverot šo robežu ar Armēniju. Paldies! Un pirms dod tālāk vārdu atkal referentam, es gribētu lūgt arī Filori kungam no. Uh, paplašanāšanās ģenerāldirektorāta izteikt savus komentārus. Button on the right side. Poga atrodas pa labi no mikrofona. Excuse me. Atvainojos. Jā, komisija vēlētos no sirds pateikties Omen Ruitens kundzei par uh, viņas uh, veikumu darbā pie šī ziņojuma. Uh, šis ir ļoti visaptverošs un detalizēts ziņojums, kas arī atspoguļo komisijas ziņojumu par 2008. gadu. Tikai pāris komentāru. Uh, klausoties šīs dienas debatēs, šķiet, ka ir radusies jauna gaisotne Turcijā vai vismaz centieni atsākt reformu procesu, par to liecina premjerministra Erdogana vizīte un arī opozīcijas pārstāvi vizīte izskanēja apņēmšanās pieturēties pie uh, ceļa uz dalību Eiropas Savienībā un uh, turpināt reformu procesu. Un tas arī atspoguļoja šai ziņojumā. Otrs uh, jautājums ir par 2009. gada decembri. Es gribētu atgādināt, ka uh, padomes secinājumos, kas pieņem 2006. gadā, ir uh, runa par uh, svarīgāko jautājumu izvērtēšanu par 2007, 2008 un 2009. gadā. Mēs vēl neapsteidzām secinājumus uh, tai diskusijai, kas notiks un kas tiks pieņemta 2009. gada beigās. Eh, šis, eh, šī ir, ir svarīgi elementi jāizvērtē, bet mēs neapsteidzam notikumus. Mums ir jāatturas eh, no paziņojumiem, kas apsteigtu šo debašu rezultātus. Nākošais jautājums par Kipru. Kipru es tikai gribētu citēt, es pat neatsaukšos uz Anatna plānu, kas tika noraidīts, bet es gribētu atsaukties uz desmito protokolu iestāšanās aktam, kas apstiprinās 2003. gadā. Šeit ir uh, teikts, ka Eiropas Savienība atbalstīs visaptverošu noregulējumu Kiprā, balstoties uz Eiropas Savienības dibināšanas principiem un līguma kopienu līgumu sesto pāntu, kur ir runa par cilvēktiesībām, tiesiskumu un demokrātiju. Arī šajā jautājumā komisija atturas no secinājumiem pirms sarunu beigām, un citi aspekti arī tiks risināti šajā sarunās, un mēs uh, neuzskatām, ka uh, Uh, Eiropas Savienības dibināšanas princips būtu šīs četras brīvības, un tādēļ um, sarunu vedējiem uh, šajā salā pašiem ir uh, šie jautājumi jāatrisina sarunu procesā. Mēs uh, pieturēsimies pie Eiropas Savienības primārajiem tiesību aktiem un pie 2004. gada uh, iestāšanās līgumu. Paldies, Fiorī kungs, un tagad Omen Rūtens kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, gribu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem. Pirmkārt, gribētu atbildēt visumā, kopumā visiem. Par 36. grozījumu. Domāju, ka mēs varam šeit mutisko grozījumu iekļaut pēc Hāna Svoboda lūguma. Es piedāvāšu šo pēcpusdienu balsojumā to iekļaut. Tālāk par 2003. gadu kā datumu. Es, 2009. gadu. Es domāju, kas Lides kunga komentāri bija vērtīgi. Paņemsim teksta sākotnējo redakciju un viņa piedāvājumu. Tā tad runa ir par 27. ziņojumu punktu un atbildēšu arī Fiorī kungam. Tātad Ja Turcija neizpildīs saistīs līdz 2009. gadam, tad tas turpmāk var negatīvi ietekmēt sarunu procesu. Es esmu ar mieru pieņemt šādu labojumu, bet gribētu uzsvērt, atbildot Filorī kungam ka šajā tekstā mēs nesteidzamies notikumiem pa priekšu. Nebūt nē. Mēs vienkārši atkārtojam to, ko jau ir teikusi padomi. Es esmu ļoti gandarīta, ka socialistiem arī ir pieņemama šāda versija. Paldies liberāļiem, atbalstu to, ko viņi teica tālāk par bruņoto spēku izvešanu no Kipras. Es nevēlētos mainīt patreizējo tekstu redakciju. Kādēļ? Ja es to mainītu, tad daudziem citiem kolēģiem rastos problēmas. Patreizējā teksta redakcijā, ja jūs to uzmanīgi izlasāt, tad jūs redzēsiet. Es aicinu Turciju veidot sarunām atbilstošu gaisotni, izvedot Turcijas bruņotos spēkus. Es neuzstāju, ka ir jāizved visi bruņotie spēki. Es ceru, ka tas pieņemam visiem tad šie vadītāji varēs mierīgi tālāk uh, iesaistīties sarunās par abu valstu uh, nākotni. Tātad teksts ir brīvāks nekā Lagendē kungs piedāvā. Simanska kundze, piektajā kompromisa grozījumā es uh, atsaucos uz līgumu pamatprincipiem. Es ceru, ka Lagendē kungs var justies apmierināts par brīvās tirdzniecības pasākumiem runājot. Eiropas Savienība nevar Turciju ņemt savā gada pusē sarunās ar trešajām valstīm par brīvās tirdzniecības līgumiem. To mēs nevaram darīt. Mums ir nepieciešams, ko mēs varam darīt, tas ir organizēt atsevišķas tikšanās ar Turciju, bet Turcija nevar sēdēt dalību valstu vidū sarunās. Es ceru, ka uh, tāda pieejams ir pieņemama. Ogerkungs ir iesniedzis vairākus grozījumus. Es ieteicu balsot pret dažiem no tiem, paskaidrošu kādēļ. Pirmkārt, jūs atkārtojat to, kas ziņojumā jau ir pateikts. Un es negribētu, lai mēs balsojumā balsotu par kaut kādu Ziemassvētku eglīti. Tādēļ iesaku balsot pret dažiem no jūsu grozījumiem taču daži no tiem ir gluži vietā un tie piedāvā faktus. Piemēram, 116. grozījums, kurā jūs runājat par kvotām transportam. Tas ir divpusējs un nevis Eiropas līmeņa jautājums. Tādēļ iesaku balsot pret to. Gribētu norādīt, ka viss tas, ko es piedāvāju, ir pamatots. Es esmu izpētījusi visu, pirms jums kaut ko konkrētu piedāvāt. Priekšsādātāja kungs, es ceru, ka šie grozījumi, kurus es aicinu atsaukt, arī tiks atsaukti. Vai ir vēl kaut kas, kas man būtu jāsaka atbildot kolēģiem? Es zinu, ka man nav pārāk daudz laika. Jā, ir. Čārls Tenoks un daži citi deputāti izteica komentārus par Armēnijas jautājumu, Turcijas un Armēnijas attiecības. Es savā ziņojumā varētu kaut ko piebilst pie tiem paragrāfiem, par kuriem esam jau divas, trīs reizes runājuši un balsojuši. Protams, ir ļoti svarīgi, lai Armēnijai un Turcijai būtu labas attiecības. Tas jau ir teikts iepriekšējos ziņojumos, tas parādās arī šajā. Ir jāzina, ka Turcijas prezidents Guls ieradās Armēnijā, bet ne tikai. Ir bijuši arī citi pasākumi pēdējo mēnešu laikā, kas dod cerības. Cerības uz situācijas normalizēšanos. Gribētu uzsvērt, godātie kolēģi, lūdzu, nemēģiniet atkal atšķetināt šo ļoti piesardzīgi formulēto paragrāfu, jo tam nav nekādas jēgas. Līdz ar to arī mani komentāri beigušies. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you very much. Paldies. Par šo ziņojumu balsosim šo pēcpusdienu pulksten 4.30. Debats līdz ar to ir beigušās. Ziņojums tiešām ir ļoti svarīgs. Mūsu cilvēks Kosovā, Pīters Fejs, drīz ieradīsies pie mums, un mēs turpināsim ar viedokļu apmaiņu par stāvokli Kosovā. So I give you the... Pane předsedo. Pane předsedo, co to je? No, so Maybe stay like this. No, can look on it. May I ask uh, everybody who does not intend to continue its... Dāmas un kungi, gribētu aicināt visus, kas nevēlas šeit vairs uzkavēties, iziet no zāles, lai mēs varētu turpināt darbu. dear colleagues. Uh... Godātie kolēģi. Pāriesim pie 14. darba kārtības punkta - viedokļa apmaiņa ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā Pīteru Feisu. Uh, man ir liels prieks Feisa kungu šeit atkal sveikt. Kosova ir ļoti svarīgs reģions no Eiropas Savienības ārpolitikas viedokļa Feitskungs, jūsu klātbūt mūsu komitejas darbā šodien sakrīt ar divām svarīgām gada dienām. Pirmkārt, pirms gada jūs tikāt iecelts par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi, un otrkārt, pagājušo pirmdien jums esot bijis dzimšanas dienas, veicu jūs arī ar to. Un novēl jums vislabākos panākumus. Šķiet, ka Kosovas izaicinājums ir ļoti sarežģīts, taču, kā mēs varam redzēt, tie liek jums uz, visu laiku uzturēt labu formu un labi izskatīties. Šī izaicinājuma ir milzīgi. Feiskungs, jūs pārstāvat Eiropas Savienību Kosovā, nodrošināt to, lai viss darbotos, piemēram, Euleks misija, kas ir lielākā EDAP misija jebkad, ko Eiropas Savienība ir organizējusi. Jums ir jāskatās, kā notiek koordinācija starp Eiropas Savienības dažādām struktūrām un e, Uh, jūs, jūsu mandāts paredz arī to, ka jūs palīdzat izveidot neatkarīgas valsts struktūras Kosovā. Jūs arī apkarojat organizēto noziedzību, korupciju un palīdzat Kosovai tikt galā ar pagātnes mantojumu, kas apēno šo te dienvidu austrumu uh, Eiropas valsti un tās reģionu. Arī jāsauc pie atbildības vainīgie. Jums jāsadarbojas ar Kosovas varas pārstāvjiem. pārstāvjiem uh, jāaicina viņi pildīt konstitucionālās saistības, jo īpaši attiecībā uz dažādām minoritātēm, jo īpaši serbiem. Tāpat laikā, Feiskungs, jūs zinat, savā misijā varat pilnībā rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu. Mēs turam par jums īkšķi, esam pieņēmuši rezolūciju pagājušo nedēļu, kuras mērķis ir pilnībā leģitimizēt jūsu tālāko darbību Kosovā un atbalstīt jūs. Feiskungs, es gribētu dzirdēt eh, jūsu vērtējumu par to, kā jums ir veicies darbā Kosovā šī gada laikā. Ko Kosovas valdība ir izdarījusi un ko tā vēl nav izdarījusi, kādi ir veicamie uzdevumi un kāda ir situācija uz vietas. Kā darbojas Juleks misija? kā tās klātbūtne tiek nodrošināta. Kas notiek serbu in, e, inklāvos, anklāvos, gan dienvidos, gan ziemeļos? un kā šajā sarežģītā, ar šī sarežģītā misija var sadarboties ar vietējām varas iestādēm. Feiskungs dod vārdu jums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par lepniem ievadvārdiem un par novēlējumiem. Godātie Eiropas uh, parlamenta ārlietu komitejas deputāti, dāmas un kungi, esmu ārkārtīgi gandrīz piedalīties jūs šīs dienas sēdē un izvērtēt to, uh, kas ir noticis uh, Kosovā pēdējā laikā, kā mēs esam koordinējuši Eiropas Savienības dažādu struktūru klātbūtni Kosovā un kā esam ieviesuši dažādās iniciatīvas, ko es pats esmu darījis saskaņā ar savu mandātu un atbildības jomu. Mūsu tikšanās notiek ļoti saulēcīgi. Ne tikai to gadu dienu dēļ, kurus jūs pieminējāt priekšsēdētāju savā ievadā, bet arī tādēļ, ka Eiropas parlaments 5. februārī plenāra sēdē pieņem rezolūciju par Kosovu un Eiropas Savienības lomu. Esmu izlasījis šo rezolūciju, un tā izsaka pilnu Eiropas parlamenta atbalstu Eiropas Savienības misijai Kosovā atbalsta šīs misijas centienus sadarboties ar Kosovas varas iestādēm Prištinā, tāpat arī, eh, kas atbalsta Kofijas eiropeiskos centienus. Tanīpat laikā rezolūcija atgādina Kosovas varas pārstāvjiem viņu solījumus un saistības, it īpaši attiecībā uz tiesiskumu stiprināšanu valstī. Uh, un uz to, ka ir jāstrādā tā, lai visas kopienas būtu um, sadzīvot mierīgi Kosovā. Es esmu ārkārtīgi gandarīts par to, ka šī rezolūcija mani atbalsta pamat jautājumos, proti decentralizācijas jautājumā, eh, reliģiskā un kultūras mantojuma saglabāšanā Kosovā, ekonomikas reformēšanā un drošības sektora reformēšanā. Atgriezīšos pie katra no šiem jautājumiem savas runas gaitā un sīkāk paskaidrošu, kas tajos notiek. Jūsu atbalsts šajās kritiskajās darba jomās man palīdz. Tas liek man darboties vēl aktīvāk un nodrošināt strauju progresu gan šogad, gan arī vēlāk. Priekšēdātāja kungs, rezolūcijas 32. punktā es redzēju, ka parlaments izsaka bažas par lēno reformu gaitu uh, Kosovā. Tur jums taisnība. Kosovas valdībai tik tiešām ir jāveic konkrēti pasākumi, lai veicinātu atskaitīšanās pr uh, praksi Kosovā un arī caurskatāmību. Tāpat arī vairāk jāapkaro korupciju un organizētā noziedzība. Tāpat te ir jāstiprina saiknes starp pilsoniskajām un politiskajām aprindām. Un jānodrošina pareizs vietējo un citu donoru līdzekļu izlietojums. Caurskatāmā veidā. Tie visi ir ārkārtīgi būtiski elementi, lai izveidotu vīdi, kas vairāk konsolidētu Kosovas eiropeiskos centienus, kas palīdzētu Kosovā uzlabot sociālos un ekonomiskos apstākļus, tāpat arī uzlabot pilsoņu ikdienas dzīvi. Priekšsēdētāja kungs, gada laikā Kosova ir pieņēmusi konstitūciju, pieņēmusi daudzus būtiskus tiesību aktus, nostiprinājusi galvenās ministrijas, ir pavirzies uz priekšu konstitucionālās tiesas izveidošanas process un tiek veidotas citas sabiedriskās drošības institūcijas. Kosova sevi pierādījusi kā sadarboties gribošu partneri starptautiskajā kopienā. Visi šie notikumi ir notikuši laikā, kad ir bijusi relatīvi liela stabilitāte Pagājušā gada decembrī Euleks eh, īst, eh, ieveda savu misiju visā Kosovas teritorijā. Tas ir būtisks solis Eiropas Savienības rīcībā kā galvenajam partnerim, kas atbalsta Kosovas valdību. Tādējādi tika dots tāds kā liels grūdienis tālākai Kosovas attīstībai. Es jau pieminēju trīs galvenās jomas mūsu darbībā šogad un nākotnē, un tātad Eleks misijas izvietošana palīdzējusi veicināt stabilitāti, reformu ieviešanu un samierināšanos. Pieskaršos tālāk šiem strateģiskajiem mērķiem atsevišķi. Un nobeigumā ieteikšu labākos veidus, kā mēs varētu sasniegt šos mērķus, protams, sadarbojoties ar Kosovas varas pārstāvjiem. Par visu iniciatīvu ilgtspēju runājot. Tā ir atkarīga no Kosovas politiskās stabilitātes. Es jau iesākumā teicu, ka situācija Kosovā gadu, pagājušā gada laikā ir bijusi relatīvi stabila. Politiskā reakcija no Prištinas uz ANO diskusijām par sešiem punktiem, tāpat arī nesenie notikumi Mitrovicā, tomēr liecina par to, cik trausla ir situācija uz vietas es, kā Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Kosovā, esmu izveidojis vietējo mehānismu caurskatāmām konsult, konsultācijām par praktiski svarīgām lietām. Ieskatot arī par tiem jautājumiem, kas ir pieminēti ANO ģenerāla sekretāra 2008. gada novembra ziņojumā. Daži no šiem punktiem ir šādi. Muitas e, nodevu savākšana un izdevums un e, ieņēmumu sadalīšana, tāpat arī tiesas funkcionēšana Mitrovicā, jautājums par izmantojumu ties, e, ties sistēmu un likumdošanas aktu bāzi. Es uzskatu, ka diskusiju izvēršana tehniskā līmenī, eh, kad mēs varam eh, izplatīt Eiropas paraugu praksi un standartus un cieši iesaistīt Briseli, tāpat arī svarīgākos vietējos un valsts aktierus, mēs varam sasniegt zināmas mērķus vismaz dažos no šiem punktiem tā ir daļa no tās ciešās sadarbības, ko es ikdienā veicu ar ģenerāli de Kamerbo, kas ir Euleks misijas vadītājs. Un mēs, protams, paļaujamies uz jūsu rezolūciju, kurā ir tas minēts. Belgrad un Priština abas skatās uz Eiropu. Un tas mūs visus vieno. Eiropas Savienība šajās attiecībās uzņēmusies līderlomu. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir visizdevīgākās pozīcijās, lai veidotos par saziņas nodrošinātāju starp uh, Prištinu un Belgradu. Mēs ceram uz pozitīviem rezultātiem. Ja tādi būs, tad mums Mums ir, ja mēs gribam šo pozitīvo rezultātu, tad mums ir vajadzīgi pasākumi, kas veicinās tā sasniegšanu. Ga, patreizējais mērķis ir, lai būtu labas kaimiņa attiecības starp Serbiju un Kosovu. Ja attiecības būs labas, tad Euleks varēs pilnībā sākt darboties visā Kosovā jau tuvākajā laikā. Vēl ir jāpiemina tiesiskuma stiprināšana kaimiņattiecības un tiesiskuma stiprināšana ir diskutēti gan ar premjerministru, ar opozīciju, dažādu veidu tikšanās, divpusējās ar mani, gan arī publiskās tikšanās reizēs. Mums ir steidzami jāvirzās uz priekšu, it īpaši jāstabilizē situācija ziemeļos. To vēlreiz pierādīja vardarbīgie notikumi Ziemassvētku laikā un tāpat arī vakardienas mierīgā demonstrācija Mitrovicā. Un šajā kontekstā gribētu minēt eh, kritiskos jautājumus tādus kā paralēlās struktūras un eh, augstranga noziedznieku arestēšana. Tas, kā šie jautājumi tiks noregulēti, būs atkarīgs arī no Eiropas Savienības ticamības un no tās politiskās gribas integrēt Ziemeļus Kosovas dzīvē un normalizēt visu šo vienoto teritoriju kā vienu muitas teritoriju, kas darbotos tieši tāpat, kā tas notiek Eiropā. Kosovas iedzīvotāji no Eiropas Savienības gada ļoti daudz, un mēs nevaram atļauties nepiepildīt viņu cerības ja mēs runājam par politisko līmeni, tad es domāju, šeit Eiropas Savienības dalību valstīm ir ārkārtīgi svarīga loma. Belgradai ir jāsniedz lielāka un intensīvāka palīdzība Eiropas misijām uz vietas. Tas ir ļoti svarīgi. Viņiem ir jābūt vairāk sadarboties gribošiem. It īpaši mums ir vajadzīga ziemeļu teritoriju mēru uh, palīdzība noziedznieku aizturēšanā un vajāšanā. Tādēļ es uzskatu, ka Kosovas prezidenta lēmums šogad neorganizēt prezidenta vēlēšanas palīdzēs uh, nodrošināt politisko stabilitāti valstī. Par pašvaldību vēlēšanām. Šķiet, tās noritēs šī gada otrajā pusē. Bet pagaidām galīgā lēmuma par konkrēto datumu nav. decentralizācijas progress un sabiedrības iesaistīšana būs ļoti svarīgi, kā tie attīstīsies, un tad tiks izlēmts laiks, kad notiks pašvaldību vēlēšanas. Vēl viens priekšnoteikums ir labi funkcionējuši centrālā vēlēšana komiteja. Šobrīd notiek konsultācijas ar svarīgākajiem aktieriem, un Kosovas valdība vēlētos, lai notiek tautas skaitīšana visā Kosovā jau tuvākajā nākotnē. Es, protams, sazināšos ar varas iestādēm uh, par to, kad tas notiks. Iepriekšējās vēlēšanās piedalījās 71% no Kosovā dzīvojušiem serbiem uh, iepriekšējā tautas skaitīšanā. Mēs vēlētos, lai nākamajā tautas skaitīšanā viņi piedalītos vēl aktīvāk. Godātais priekšsādātāja kungs Kosovas asamblējai ir bijusi ļoti svarīga loma institūciju izveidošanā jau no paša sākuma. Varētu teikt pat vissvarīgākā loma. Asamblēja pieņem dažādos pamatdokumentus, ratificē Kosovas konstitūciju. Bez tam tā izrādīsies arī par galveno spēlētāju Kosovas uh, centienos ieviest 50 likumus, kuros uzsvers ir likts uz minoritāšu tiesību nodrošināšanu. Un tomēr es uzskatu, ka Kosovas asamblēja joprojām nepilda visā pilnībā savu lomu kā demokrātijas garants. Tā ir jākļūst par galveno fórumu politiskajām debatēm, kā arī par parlamentārās uzraudzības institūciju. Daudzus lēmumus šobrīd vēl pieņem valdība un asamblē netiek pilnībā iesaistīt šo lēmumu pieņemšanā. Liela daļa politiskā dialoga notiek caur presi un, caur, un arī tāpat ielās. Kosovo, eh, parlaments ir joprojām jauns institūts, kas var attīstīties. Tādēļ šim parlamentam nepieciešams mūsu pilns un ne, nešaubīgs atbalsts. Prezidents pieņēma lēmumu šogad neorganizēt vispārējās vēlēšanas. Taču es droši varu teikt, ka vispārējo vēlēšanu pārcelšana uz vēlāku laiku nāks par labu, jo tā nenovērsīs tautas un valdības uzmanību, tā liks valdībai domāt vairāk par reformām kas ir tik ļoti nepieciešamas, lai Kosova stingri nostātos uz abām kājām un varētu progresēt tālāk. dāmas un kungi, valdība ir solījusi, ka tiks privatizēta valsts uzņēmumi. Bet stratēģija vēl nav izstrādāta, kā tas tiks darīts. Ir tikai tādi plāni sākotnējā stadijā par to, kā galvenais elektroražotājs un sadalītājs kā tiks pro, uh, privatizēts tāpat arī pasts, telekomunikācijas un lidosta. Privatizācijas plāni ir jātīsta straujāk, taču patreizējā ekonomiskā krīze un recesija iespējams ietekmēs investīciju pieplūdumu negatīvi. Es runāju par tiešām ārvalstu investīcijām. Plašāk runājot, jāsaka, ka Kosovas varas iestādēm būs jāpārauga publiskie uzņēmumi, tad valsts uzņēmumi caurskatāmā veidā. Uh, un jāizvērtē tie pamatojoties uz kvalifikāciju un kompetencēm, un jāieceļ pārvaldītāji arī saskaņā ar kvalifikāciju kompetencēm, nevis saskaņā ar viņu partijasko piedarību. Tālāk runāšu par drošības sektoru reformu. Kosovas aizsardzības spēku uh, deaktivācija nu, no, uh, noritēja pagājušā gada janvārī. Un nākamajā dienā uh, tika izveidot jaunas, jauni aizsardzības spēki. Jūsu rezolūcijā tas arī ir minēts. Šim jauniem spēkam ir uzdevums arī aizsargāt pilsonisko sabiedrību. Taču jāsaka, ka drošības spēku dalībnieku atlase varētu tikt kritizēta, jo ir iesaistīti arī iepriekšējo drošības spēku uh, dalībnieki. Priekšsēdētāji, es tagad nonāku pie trešās prioritātes, ko pieminēju, proti ir nepieciešams turpināt dot e, ieguldījumu un atbalstu dažādu kopienu samierināšanās procesā. Savā rezolūcijā jūs mani aicinājāt atbalstīt Kosovas varas iestādes, vēl vairāk pūliņus ieguldīt dažādu kopienu un etnisko minoritāšu integrācijai, tīpaši runa ir par serbiem. Tik tiešām iespējams, ka šis ir ļoti izdevīgs brīdis. Aizvien vairāk Kosovā dzīvojošo serbu varētu vēlēties sadarboties ar valsts institūcijām. Nesen notika apaļā galda diskusijas, kur laikā veiksmīgi uzsākās dialogs par konkrētiem jautājumiem tādiem kā veselības aprūpe, izglītība. Kosovas premjerministrs un citi ministri piedalījās šajā dialogā un arī turpinās to uzturēt. Kosovas sērbu vadītāji, ieskaitot arī no ziemeļa reģiona, izteica gatavību atbalstīt šo iniciatīvu. E, to uzsāka Eiropas Savienības īpašais pārstāvis. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir reliģiskā un kultūras mantojuma saglabāšana, un šeit mēs esam panākuši zinām progresu. Esam cieši sadarbojušies ar Kosovas kultūras ministriju un ar Eiropas komisijas pārstāvi. Mūsu uh, mērķis bija izveidot tehniskās informācijas apmaiņu šajā jomā vispirms. Un tik tiešām saskaņā ar Eiropas partnerattiecību nolīgumu mēs vēlamies stiprināt tos mehānismus, kas ļauj aizsargāt bagātīgo kultūras un reliģijas mantojumu, kas sastopams Kosovā. Pirms pāris nedēļām notika speciāls fórums, kurā piedalījās dažādi kultūras mantojuma speciālisti. Piedalījās ANO pārstāvi, Eiropas padomas pārstāvi uh, un arī dažādu citu strateģisku partneru pārstāvi Šis process turpināsies pēc veiksmīga iesākuma, un tas varētu gūt ļoti labu papildinājumu, ja arī Sērbijas varas iestādes iesaistītos šajā procesā un Sērbijas pareisticīgo baznīcu. Kosovas varas iestāžu pārstāvi arī ļoti veiksmīgi gatavojas decentralizācijas procesam. Vēl pirms dažām dienām premjerministrs paziņoja, ka sociālās labklājības jautājumi tiks nodot pašvaldību līmenī. Šobrīd mēs veidojam gatavošanās komandas, kuru uzdevums līdz marta beigam, beigām būs izveidot piecas papildus pašvaldības. Tāpat arī notiek darbs pie izglītības reformas, tiek veidot skolu mācību programma. Priekšsēdētāja kungs, jūs rezolūcijā paustās bažas par minoritāšu un pārvietoto personu atgriešanos viņu sākotnējās dzīves vietās ir arī manas bažas. Un mēs nemitīgi spriežam par šiem jautājumiem, runājam par tiem ar vietējiem varas pārstāvjiem. Kopienu un atgriešanās ministrija sadarbībā ar ANO attīstības programmu un Eiropas komisiju atbalstīs atsevišķu cilvēku atgriešanās procesu. Kosovas ministrija ir atvēlējusi īpašu budžeta līniju e, izglītībai, tāpat arī dzīvojumās platības piešķiršanai tiem iedzīvotājiem, kas atgriežas savās iepriekšējās dzīves vietās. Piešķirtie resursi ir pieticīgi. Taču valdība ir apņēmības pilna šo jomu tālāk attīstīt un ieguldīt vairāk līdzekļu nākotnē. Vēl ir mm, daudz un dažādu uzdevumu, kas ir jāveic, pirms mēs varam nodrošināt lielāku cilvēku skaitu atgriešanos sākotnējās dzīves vietās un arī minoritāšu veiksmīgu integrāciju ikdienas dzīvē. Bet mēs turpināsim savu darbu. Mēģināsim risināt šos jautājumus cieši sadarbojoties ar Kosovas varas pārstāvjiem.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 Romu kopienām, kas dzīvo Kosovas ziemeļos, svīna piesārņotās teritorijās, mēs runājam parasti atsevišķi. Tur valdība ir uzsākus politisku procesu, proti šīs apmetnes tiek paredzēts tuvākajā laikā slēgt un Romus izmitināt dzīvībai nebīstamos reģionos un arī piedāvāt viņiem uh, dzīvojumu platību. Šobrīd nenotiek pietiekami laba saziņa starp iesaistītajām pusēm ziemeļos un dienvidos, un no politiskā viedokļa ziemeļos arī nav stabilitātes. Tādēļ šis process tiek kavēts. Eiropas komisija koordinē e, nacionālo un arī ārējo e, pārstāvi sadarbību, lai veicinātu ilgtermiņa risinājumu šai Romu problēmai ziemeļos. Priekšsēdētāja kungs nobeigumā varu teikt, ka Kosovai nākotnē būs ļoti daudz, kas darāms, tāpat arī starptautiskajai sabiedrībai ir ļoti plaša darba kārtība. Īpaši daudz, kas būtu darāms Eiropas Savienībai šajā gadā. Taču es esmu pārliecināts, ka ja mums būs pietiekami daudz politiskās gribas, ja mēs labi koordinēsim savas darbības un atbalstīsim Kosovas varas iestādes, tad Kosova varēs ar laiku iestāties Eiropas Savienībā. Es uh, Uh, var dot ļoti daudz pierādījumu tam, ka manas, mana atbildība Kosovā ir kļuvusi aizvien plašāka, uh, līdz ar to es uh, šobrīd varu uzturēt dialogu ar ļoti daudziem sabiedrības pārstāvjiem. Uh, un eh, varēšu ar laiku sasniegt tos mērķus, ko esmu sev izvirzījis. Gribētu jums vēlreiz pateikties par visu jūsu atbalstu, par ārkārtīgi vērtīgo rezolūciju, ko jūs pieņēmāt, un kas manai komandai un arī man dod cerības un vairo mūsu apņēmību palīdzēt Kosovas tautai visies, vislabākā iespējamā veidā. Paldies par uzmanību! Uh, special Representative, thank you so much. Paldies īpašajiem pārstāvam, paldies par šo plašo izklāstu. Kopsavilkumu par šiem jautājumiem ar to sākam debats, un pirmais runātājs būs referents Lāgendaika kungs. Thank you, Chairman. Paldies priekšsādātāji. Gudātie kolēģi, man bija iespēja apmeklēt Kosovu pēc ceturtdienu pēc balsojuma, tāpēc savu nedēļas nogalu pavadīju Prištinā un nu, Kosovā kopumā, un tāpēc es gribētu ar jums padalīties tajos novērojumos, ko izdarīšu apmeklējuma laikā. Mūsu ziņojums ir ļoti pozitīvi tendēts. To ļoti pozitīvi uztver ne tikai Kosovas varas iestādes, bet arī starptautiskās sabiedrības pārstāvi. Tieši tā kā to svēr īpašais pārstāvis. Turklāt bija patīkami redzēt, ka beidzot Juleks, jeb Euleks, arī ir spējis izvietot, vie, izpildīt vienu no svarīgākajiem priekšnotikumiem visā tēdē, respektīvi izvietot savus spēkus tur. Jāsaka, es priecājos redzēt, cik liels saistības un apņēmība ir šim Eileks uz vietas, piemēram, muitas darbinieki, policisti, tiesneši un prokurori. Viņi, viņiem visiem ir izdevies apvienot spēkus lai panāktu, ka Kosovas diplomātiskās spējas un kapacitātes vairojas. Un tam, protams, ir vajadzīga arī pacietība. Tas man tiešām tā ļoti pozitīvi pārsteidza. Bija pārsteigts arī redzēt, ka misija un tie, piemēram, tiesnešu darbs un muitas darbs joprojām tiek traucēts e, tīri operatīvu iemeslu dēļ trūkst iekārtu, trūkst, piemēram, bruņu mašīnu, uh, informācija tehnoloģija iekārt un tam līdzīgi. Un šie cilvēki ir uz vietas, vēlas palīdzēt Kosovai misijas ietvaros, bet jāsaka, viņa dzīve līdz ar to kļūst diezgan apgrūtināta. Un tāpēc tieši tas, tas, par ko mēs runājam šeit parlamā, ir vajadzīgs šīs eh, procedūras Brislē. Mums šeit jādomā par to, kā piešķirt finansējumu komisijai, padomē, jāstrādā kopā, lai šie cilvēki, kas izvietot Kosovā, varētu savu darbu padarīt. Un nu, reizēm tiešām šo apņemšanos traucē tie ir tādi tehniski šķēršļi. Un to grasos savos komentāros arī atspoguļot, tajā brīdī, kad runāšu ar komisiju padomu, lai no šiem šķēršļiem mēs varētu atbrīvoties. Otrs novērojums, ko izdarīja un ko uzsvēra īpašais pārstāvis savā runā, bija tas, ka gandrīz visi mūsu koordinātori punkti un, uz, un kontaktpersonas uzsvēra, ka beigu beigās Eleks misija var gūt panākums tikai tad, ja ir pietiekama sadarbība starp Euleks un Serbijas varas iestādēm. Vienalga saistīts ar Korbi, eh, Kosovas serbu līdzdalību, jeb jaunu padomu veidošanu, bet šeit tiešām pastāv tāda vēlme un gribēšana no Kosovas serbu puses piedalīties darbā. Arī tie, kas līdz šim to nav vēlējušies, izteikuši, ir izteikuši šādu vēlēšanos, bet tomēr jāsaka, ka viņi savukārt ir ar mieru to darīt tikai tad, ja tiek dota zaļā gaisma šādai sadarbībai un nevis sarkanam kā līdz šim. Tāpēc es domāju, ka mums kā parlamentam un arī citām Eiropas institūcijām jānoskūd skaidrs signāls Belgradai, ka lūk, jā, ir vajadzīga šī sadarbība. Man nepatīk manas pašu valdību politika, piemēram, un tāpēc mums jācenšas savu valdību, savas valdības pār, pārliecināt, lai mēs varētu tuvināties Belgradai, mēs nedrīkstam izolēt viņus. Un šī sadarbība var īstenoties tikai tad, ja Belgrada iesaistās. Un ja Belgrada, sap, Belgrada saprot, ka Eileks uz vietas var darboties atbilstīgi un līdz ar to šis darbs var arī gūt beigties. Mēs nevaram turpināt gūt patāku, pa, panākums, ja uh, ja Belgrad joprojām liks šķēršļus mūsu darbam, un mūsu pārstāvi Kosovē un Ziemeļos eh, gaida šo vēstu, gaida šo ziņu, un tāpēc domāju, ka mums jārunā ar Belgradu, un misijas veiksme būs atkarīga no Belgradas līdzdalības. Tas kļūst pilnīgi skaidrs tad, kad runājam ar iedzīvotājiem tur uz vietas Kosovā, un tas izriet no virknes debašu, kurās esmu piedalījies. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Dorisa Paka lūdzu. Paldies! Man prieks, ka jūs varējāt ierasties pie mums šodien. Varu piekrist tam, ko teica Lāgendaika kungs. Es uzskatu, ka Eleks misija un Eleks darbs tiešām nodrošina panākumus atšķirībā no tā, ko pirms tam panāca UNMIK. Tiešām atšķirība šeit ir, un ja atšķirība ir, tad jāsaka arī uzreiz, ka šī atšķirība ir pozitīva, tas tās ir pārmaiņas uz labu. Te ir ļoti daudz iedzīvot, kas iesaistījušies darbā, iedzīvotāji, kas tic, ka ir iespējams šo valstu arī reformēt. Un tāpēc mums viņi ir pelnījuši visu mūsu atbalstu. Tas mums Eliks ir jādod, un mēs visi labi zinām, ka Eliks nespēs atbilstīgi darboties īpaši Kosovas ziemļos, ja Belgradai tas nepatiks, ja Belgrad to nevēlēsies. Un tāpēc es domāju, ka um, Eiropas Savienības pilsoņi gan daudz no mums gaida, bet, lai panākumi tiktu gūti, mums ir ļoti nopietni jāuztver šis process. Un jāīsteno sarunas arī ar Belgradu, tas ir mūsu interesēs. Un nav nekādas, nav nekādas jēgas ignorēt Belgradu un nerunāt par šiem jautājumiem. Belgrada vēlas iestāties Eiropas Savienībā, viņi arī vēlas, lai mēs runājam par to. Mums jāsaka, ka mēs esam gatavi viņiem palīdzēt tā, lai arī viņu kaimiņu zemēs iedzīvotāji varētu atbilstīgi eh, dzīvot pietiekamā labklājībā. Mēs taču, mm, viņi nedzīvo tikai vienā ciemā, bet gan visā valstī. Un tāpēc esmu jums ļoti pateicīga, ka dzirdēju, ka jūs teicāt, ka tagad, lūk, ir tāds visaptverošs plāns, uh, kas eh, runās, piemēram, par veselības aprūpu, izglītības sistēmu. Un, un man jāsaka, ka desmit gadu laikā, diemžēl, nu mums eh, vēl nav nācies neko tādu pabeigt. Nu, mums par to jāuzņems atbildība. Eliks pieeja, manuprāt, ir pareiza. Bet jāsaka, tomēr viena būtiska problēma pastāv kaimiņu valstīm. Un tā ir tāda, ka šie trūkumi ties, tiesību sistēmā, tiesiskuma sistēmā joprojām pastāv. Arvien ļoti daudz joprojām staigā apkārt tādi, kur, kur ir vainīgi pie noziegumiem, kas netiek, eh, eh, krim, nav tikuši krimināli sodīti, un jāsaka, tas arī sabojā vispārējo atmosfēru. Ir ļoti daudz, kas, kas vēl nav paveikts tieši tiesības, tiesiskums ziņā. Mēs, protams, vēlamies, lai Eleks labi paveic savu darbu. Par vietējām vēlēšanām runā, runājot, es piekrītu, ka vēlēšanām varbūt tiešām nebūtu jānotiek Kosovā šogad. Bet vietējās, jo vietējās vēlēšanas var notikt tikai tajā brīdī, kad ir panākta kaut kāda decentralizācija, kad ir iz, izstrādāts un īstenots plāns, Un tas ir īstenojies dzīve. Un tādā gadījumā tajā brīdī var norisināties arī vēlēšanas. Jo kas gan citādi veido šīs jaunizveidotās vietējās pašvaldības un tam līdzīgi? Arī viņiem jāspēj savus darbus paveikt atbilstīgi, un mēs to vēlamies. Tāpēc ceru, ka tas tā arī notiks, bet, lai tas tā notiktu, ir vajadzīga šī decentralizācija, ko jau pieminēju jo līdz tam vēlēšanas nebūs iespējams. Vēl viens pēdējais punkts. Kosovā ir arī jaunieši, kam būtu jārunā vienam ar otru, jākontaktējas, jāmācās kopā, jāstudē kopā. Pristinā un Metrovicā ir šīs universitātes, Un tām ir jābūt kaut kādai saiknei arī ar Eiropu. Ir jāveido kāda Eiropas koledža, kur šie studenti varētu kopīgi mācīties, piemēram, valodu. Varbūt tas varētu jau notikt, mācības varētu notikt kādā valodā, piemēram, angļu valodā, kas būtu pieņemama abām pusēm. Maķedonijā, piemēram, ir līdzīga situācija. Arī tur ir šāda Eiropas koledža Es nesaku, ka te vajadzētu tieši tādu pašu scenāriju, bet varbūt tiešām šādu kolēģi mēs varētu arī nodibināt un tā darbotos kā tāds tilts, kā tāds attiecību veicinātājs starp uh, minoritātēm, starp etniskiem grupējumiem. Un es ceru, ka šī apaļā galda, uh, tradīci, apaļā galda tradīcijas turpināsies un puses turpinās viena ar otru runāt, un mēs beigu beigās saņemsim, gūsim labumu no tā, ka apņēmušās sadarboties būs abas puses. Tālāk Sobods kungs. Paldies priekšsēdētāji! Es arī gribētu pateikties Faita kungam par viņu ļoti atklāto ziņojumu. Tas bija arī tāds mazliet tāds pozitīvs, arī tika pieminēt negatīvie elementi. Un te es gribētu pieminēt vēl atsevišķus aspektus. Pirmām kārtām mēs esam parlamentārieši, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs kā parlaments atbalstam uh, arī to, ka Kosovas parlaments darbojas kā demokrātijas pamatlicējs. Uh, Un e, lēmums drīkst, nedrīkst pieņemt vien tikai valdība, bet jāņem vērā arī Kosovas asamblējas lēmumi, parlamentu lēmumi. Tādā veidā varēs nodrošināt arī parlamentu integrēšanos, e, arī tur notiek šīs etni, etnisko e, kopienu integrāciju un savstarpējas sarunas. Otrām kārtām, kas attiec uz sadarbību starp dažādiem etniskajiem grupējumiem, it īpaši serbiem Tieši tā kā Pakskundze teica, arī es ar prieku dzirdēju, ka norisinās diskusijas starp etniskiem grupējumiem. Integrācija ir orientēta uz konkrētiem uzdevumiem. Nu, protams, ka Belgradē būs jādod arī, zinām, zaļā gaisma. Un nevis, pre, jā, es, jā, es saku tikai pretestību pret šādu sadarbību ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji uz vietas sāktu diskusijas viens ar otru, un es šādu veidu centienus varu tikai atbalstīt. Šai kontekstā jāsaka, e, minams arī vietējās vēlēšanas. Domāju, ka tas būtu lieliski, ja reformas norisinātos vispirms un vēlēšanas pēc tam, bet man šķiet, ka vietējās vēlēšanas tomēr arī varētu dot zinām ieguldījumu šādām sarunām. Tas varētu ļaut pa, e, Kosovas sērbu minoritātei un citiem, citiem etniskiem grupējumiem saskatīt, cik ļoti svarīgs ir šāds vietējā līmeņa sadarbības projekts un cik svarīgi rast šādu veidu kopienas mēroga risinājums. Es domāju, ļoti svarīgi ir šī decentralizācija. Bet es tomēr domāju, ka, ja vietējās nedēļas notiks, pirms šī decentralizācijas projekta mums e, jāpārliecinās, ka iedzīvotāji šeit iet, iet roku rokā. Un visbeidzot, par romiem. Šī te piesārņotās teritorijas, par ko tika runāts, eh, tika pieminēts diskusijās jau vairāk, ir pieminēts jau vairākus gadus diskusijās, un Doris Paka arī teica, par to tika runāts starp parlamenta komitejās, tikāmies ar vietējiem pārstāvjiem. Uh, Un zinām, ka centieni tiek izdarīti, lai situācija labot, ir arī izrādīta būtiski interesi par šo situāciju, bet, nu, protams, ka mums ir vēl vairāk jāpož atbalsta šīm minoritātēm, mazākam tādībām tīpaši šajās piesārņoties teritorijās. Šobrīd taču šeit aug jaunas paudzes, bērni tur aug, un to veselību skar šis piesārņojums. Domāju, ka kaut kas lietas labā ir jādara, bet paldies par ziņojumu. Paldies, Svobodas kungam! Ibisāģiķa kundze, lūdzu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tack herr Fit för att ni kom här till oss och gav en så väldigt bra rapport. Paldies par to, ka jūs esat pie mums ieradies, lai iepazīstinātu ar šo ziņojumu. Es piekrītu jūsu analīzē par situāciju Kosovā. Jūs runājāt par pirmo tikšanos uh, starp dažādu kopienu pārstāvjiem un uh, tika apspriests kultūras mantojuma saglabāšanas iespējas un arī uh, baznīcu kultūras mantojuma saglabāšana, bet bieži vien tieši no Belgradas skan šis noraidījums. Uh, ir uh, tas ļoti svarīgi, lai dažādas kopienas varētu sadzīvēt kopā. Vai ir paredzēti kādi konkrēti projekti, lai um, saglabātu kultūras mantojumu, un vai arī jūs iesaistīsieties konkrētos pasākumos, uh, lai nodrošinātu šādu mantojumu saglabāšanu un arī sabiedriskās domas veidošanas procesā? Ir uh, jādomā ne tikai par to, kādas valstis atrodas šā reģiona kaimiņos, bet arī jāskaidro šā reģiona iedzīvotājiem Eiropas kopējās vērtības, vai jūs esat paredzējuši kādas iniciatīvas uzņemties salīdzinot ar to, kas tika veikts Bosnijā pirms kādu laiku. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais moi aussi. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es arī gribētu uzsvērt, uzslavēt veidu kunga par viņa eh, pārskatu, par viņa rekomendācijām. Bet man tomēr ir zināmi iebildumi par situācijas vērtējumu. Man tā šķiet, eh, ka mēs esam uh, Eh, tādā bezide, Kafkas aprakstītā situācijā. Serbija neatzīst Kosova. Kosova uzskata, ka tas ir starptautisko uh, tiesību pārkāpums, tā atzīst tikai ANO 1244 rezolūciju un Kosovu uzskata par savu provinci. Kā situācija varētu attīstīties? ja mēs uzspiežam serbiem tādu situāciju, kam viņi nepiekrīt, daži vēl virkne valstu nav atzinušas uh, Kosovu, Kipra, Spānija, Grieķija, Rumānija un Slovākija. Uh, šīs valstis vai nu pēc uh, solidaritātes principa vai lai neradītu precedentu ir atteikušies atzīt šo uh, valsti. Un līdz ar to mēs uh, izveidojam tādu kā LS mašīnu, mums ir uh, tagad mieru uzturēšanas spēki, kas uh, izraisa ašatumu no Serbijas puses, un Jeremičs kungs sauc eh, to par nelegālu paramilitāru bruņotu veidojumu, un mēs izliekamies it kā nekas nebūtu noticis, dzīvojam sapņu pasaulē un turpinām šo procedūru, neapzinoties, kā šī situācija nevar atrisināt bez Serbijas līdzdalības. Ir iesaistīti ne tikai Serbi, bet arī Krievija, kas stāv aiz Serbijas, un me, šī situācija kļūst ar vien eksplozīvāka katru brīdi. Par Kosovu atbildīgais ministrs Bagdānovičs ir paziņojis, ka pēc viņu aprēķiniem ir 300 līdz 400 tūkstoši nelegālu uh, uh, ieroču vienību Kosovā, bet mēs tā kā strauss galvu slēpjam smiltīs un nevēlamies neko redzēt. Jūnijā mēs bijām uh, Kosovā budžeta kontrolas misijā, mēs apmeklējām uh, elektrostaciju, izrādās, ka rēķins neviens nemaksā par elektrību, mēs uh, jautājām atbildīgām amatu personām, uh, kā tad šie 300 miljoni eiro tiks iekasēti, jo tie nu nāktu par labu valsts attīstībai un uh, Mēs uh, gribējām zināt, kurš tad uzņēmsies atbildību par šo situāciju. Mani satrauc šī situācija. Blakus atrodas Maķedonija, un uh, ņemot vērā arī ekonomikas uh, stagnāciju un krīzi, jautājums, kā šī valsts spēs rast uh, līdzekļus uh, savai attīstībai, jo Serbija nevēlas šai procesā piedalīties un tajā arī nepiedalīsies. Un man ir tādēļ zināmi iebildumi pret šo situācijas vērtējumu. Uh, mums uh, jāzina, ka lielākā daļa šī reģiona iedzīvotāju runā albāņu valodā un pastāv briesmas arī par lielu Albānijas veidošanos, kas satrauc cilvēku Tito. Un tagad vārds Fēskungam. Merci, monsieur le président. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ļaujot man atbildēt uz vairākiem komentāriem, bet vispirms gribētu izteikt tādu vispārīgu raksturu komentāru. Es neesmu Eliks misijas vadītājs. Tas ir ģenerālis Kamarbons, un man ir privileģēts attiecības ar šo ģenerāli. Jo esmu saņēmis mandātu no padomas sniegt vietēju politisku konsultācijas. Tieši tā kā tas rezolūcijā arī minēts. Un misijai, protams, ir jāstrādā ciešā sadarbībā ar šo, eh, ar šo manu dienestu. Un tieši tas tā arī norisinās. Bet tomēr gribētu jums teikt, ka ja Kamerbona kungs nevēlētos, ja eh, zinātu par to, ka es tagad te, te runāju, es domāju, ka viņš negribētu, lai es atbildu uz jautājumiem par kaut kādu veidu operatīvām niansēm, bet es varu jūsu novērojums pilnīgi noteikti viņam vēlāk nodot, izklāstīt un lūgt viņam pievērst īpašu uzmanību tieši tām bažām, ko jūs paudāt. Bet domāju, ka man vajadzētu tomēr teikt viņa vārdā, ka spēku izvietošana Kosovā, kas sākās decembrī, ir tiek vērtēta atzinīgi gan no varas iestāžu puses, un tas tiek vērtēts kā panākums, kā progress, tas ir lab, tiek uzskatīts par labu sākumu, par vēlamu attīstību salīdzinot ar šo iepriekšējo ANO spēku pārkonfigurēšanu Kosovā. Un jāsaka, iedzīvotāji ar nepacietību gaida Eleks tālākās, tālāko mērķu sasniegšanu. Otrs komentārs ir saistīts ar dialogu starp etniskajām kopienām un Serbijas pārstāvjiem it īpaši. Ļoti daudz ko iespējams vēl paveikt, un domāju, ka Kosovas Serbijas, vad, Serbu vadoņi, manuprāt, ir drosmīgi, tad, kad viņi spēr šo soli uz priekšu un, un pauž vēlmu uzsākt dialogu. Tas nav dialogs kam būtu jānorisinās starp viņiem un mani. Nē, es gribu labprāt šajā dialogā piedalīties un pārliecināties, ka šeit vienmēr ir kafijas krūzīts un ūdens ir pieejams, bet dialogam jānorisinās starp viņiem, starp šiem etiskajiem grupējumiem, starp Prištīnas valdības pārstāvjiem. Un te jums var teikt, ka Serbijas pārstāvi šeit ir saņēmuši tādu pamudinājumu pirmajā sanāksmē no premjerministra, vismaz tik tā, cik man tapa zināms, viņi ir gatavi uzsākt šo darbu, bet kā jūs jau minējāt, eh, būtu daudz labāk, daudz liederīgāk, ja šī motivācija būtu plašāk arī no Belgradas puses. Nākotnē Es eh, vēl Es vēl nevaru to teikt eh, Kosovas pārstāvjiem, bet viena no Eiropas vērtībām ir šī daudzetniskā sabiedrība, šī mierīgā līdzās pastāvēšana. Un šāda veida mieru un labklājību līdzās pastāvēšana var nodrošināt arī līdzību Eiropas Savienībā. Bet mēs, kā Eiropas Savienība, tomēr eh, neatbalstam šādu cien, sienu ceļu celšanu un kaut kāda veida enklāvu veidošanos starp etniskajām kopienām. Tāpēc domāju, ka šī vēst mums pamazām, pamazām ir jānodod un to pamazām pamazām Kosova sāk arī saprast. Es ceru, ka to sapratīs drīz arī Belgrada. Gribētu pieminēt arī kultūras un reliģisko mantojumu šajā kontekstā. Mana pieeja ir tāda, ka, ja vēlamies rast ilgtspējīgu risinājumu, kas aizsargātu Serbijas, serbu kultūras mantojumu un citu kopienu kultūras mantojums un kultūras pieminekļus. Mums nav nekādas cits alternatīvas, kā vien pilnībā sadarboties ar vietējām varas iestādēm. Mēs varam turpināt, protams, nodrošināt uh, karavīru sardzes, kas tad nu apsargāt šos kultūras pieminekļus, piemēram, serbu serbu klosters un tam līdzīgi, bet es nedomāju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mēs izvietojam šai valstī savus uh, karavīrus. Šiem karavīriem ir citur uzdevumi, kas tiem jāveic un kas ir svarīgāk, un tāpēc ilgspējīgāks risinājums būtu iesaistīt Kosovas policijas spēkus, kas šobrīd, pateicoties ANO centieniem pēdējo deviņu gadu laikā, nu, ir sasnieguši tādus efektivitātes un uh, kvalitātes kvalitātes līmeņus, kas, jāsaka, ir no nu, augsta vērtējami, un tāpēc šie policijas spēki šos uzņēmumus, eh, uzdevums un atbildību varētu arī uzņemties. Es domāju, ka tas ir tas pareizais ceļš, kas mums arī būtu jāiet. Un tāpēc mans mērķis šai saistībā ir nodrošināt eh, līdzdarbību starp vietējām varas iestādēm un Zerbu ortodoksālo baznīcu un ceru, ka tas, eh, šie centieni tiešām beigsies veiksmīgi, jo citādi mēs vienkārši zaudējam laiku un pastāv risks, ka situācijas nedrošība varētu vēl pieaugt. Par vietējām vēlēšanām runājot. Jāsaka, šobrīd tāda zināma dilēma mūsu priekšā, un, protams, mēs strādāsim pie šīs situācijas, eh, jo, jāsaka, laika grafiks tiks noteikts kontekstā ar to decentralizācijas procesa progresu, ko esam paredzējuši. Un par to runājam, sazinoties arī ar Kosovas sabiedrību un varas iestādēm, bet pašvaldību mandāts tagad pēc diviem gadiem noslēdz, un tas ir šī gada beigās. Tātad, ja nebūs pietiekams progress, tad mums jādomā, ko gan darīt lietas labā. Un es, protams, darīšu visu iespējamo, ņemot vērā arī jūsu komentārus, tieši Doris Spakas komentārus, lai virzītu, enerģētiski virzītu uz priekšu reformu un decentralizāciju. Bet kopumā runājot, un es varbūt gribētu Pribitiču kungam eh, lūgt šo domu arī apsvērt, eh, es dzirdēju jūsu analīzi par šo situāciju bet es domāju, ka secinājums nedrīkst būt tāds, ka viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no Belgradas un Kosovas serbiem. To mēs nedrīkstam eh, tā uztvert. Stabilitātes labā nedrīkstam tā domāt. Nedrīkstam nodrošināt Serbijai šādas veto tiesības attiecībā uz Kosovas attīstību. Jo tāda jau nav arī tā realitāte. Realitāte ir citādāka šobrīd un tā šāda veida attieksme neļautu mums saglabāt stabilitāti reģionā. Tādā veidā drīzāk mēs zaudēsim šo fokusu, šo pievēršanos Eiropas perspektīvām, ko mēs gribam nodrošināt gan Servijai, gan Kosovai. Domāju, ka mēs šobrīd esam sastapušies ar ļoti komplicētu, sarežģītu jautājumu, tur es jums piekrītu. Mēs, protams, labprāt būtu vēlējušies, ka situācija būtu vienkāršāka no daudzām perspektīvām, un mēs eh, labprāt gribētu, ka mēs varētu visu darbu sākt uz vienprātīga lēmuma no eh, ANO drošības padomas puses. Tas, protams, būtu bijis daudz labāk Bet, nu, diemžēl tā tas nebija. Šādas vienotības nebija drošības padomē, bet vairākums valstu, kas strādā ar Balkānu reģionu, konstatēja, ka citas alternatīvas nav. Ir tikai šī neatkar, šis neatkarības ceļš, un tāpēc šobrīd mēs strādājam pie tā, lai virzītos uz priekšu, pamatojoties uz pašreizējo risinājumu drošības padomus secinājums, kas tika pieņemts pagājušā gada sākumā un ar kuru Kosovai tika e, piedāvātu šī tiesiskuma misija. Es nezinu e, par labu vai par sliktu tas nāca, bet nu katrā ziņā šāda misija tika izveidota un e, tas tika uh, pieminēts arī starptautiskajā civilbirā. Visi tie ir instrumenti, kas var palīdzēt Kosovai un Kosovas iedzīvotājiem virzīties uz priekšu uz šo daudzetnisko kopienu un ilgtspējīgu mieru reģionā. Piekrīt jums, ka uzdevumi, kas ir mūsu priekšā, ir ļoti grūti, piemēram, jūsu minētais Kosovas drošības spēku jautājums. Mēs tos visus risināsim, jā, Un domā, bet domājam, ka daudz labāk ir veidot atsevišķus nelielus drošības spēkus nekā nodrošināt kaut kādus nelegālus paramilitārus grupējumus, kas klejotu pa Kosovas ārēm un uh, eh, pastrādā dažāda veida eh, noziegums un uh, radīt nekārtības. Tāpēc es domāju, ka arī šis ir progress. Jūs varbūt izdarat citādākus secinājumus, bet es domāju, ka tas tā bija jādara. Un šiem vīriem uzticētie uzdevumi, un viņi būs 2000, nevar tikt uzskatīt par nopietniem draudiem valstīm ārpus Kosovas robežām. Nē, bet šie 2000 vīri pilnīgi noteikti varēs palīdzēt atbalstīt iedzīvotājs vietēji, piemēram, dabas katastrofu gadījumos un citās tam līdzīgās situācijās. Un tāpēc, domāju, tas ir pareizais ceļš uz priekšu. Nepiekrītu jums arī attiecībā uz to, ka tiks veidot šī plaša Albānija, jeb Albānijas lielvalsts. Jo Krievija un piec rietumu partneri saprot, ka ir principi, kas ir jārespektē tālāku status noteikšanas rezultātā. Respektīvi nevar notikt nekāda vēl tālāka dalīšanās. Un otrkārt, Kosova nedrīkst apvienoties nevienu no kaimiņu valstīm. Tas bija, te, tie bija tie pamatprincipi, to visi saprot, un es neredzu šobrīd nekādas pazīmes, ka situācija varētu virzīties citādākā virzienā. Un ka Kosova varētu pievienoties, piemēram, šādai Albānijas lielvalstī. Paldies priekšstādātājai. Paldies, Feita kungs, par šo pirmo, par atbildu uz pirmajai raundu jautājumiem. Tālāk nākamajai jautājumai, Mērkungs. Voorzitter, uh, een intensieve bemoeienis vanuit de... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība Kosovā ir ļoti daudz, ko jau darījis, tīpaši pagājušo gadu, sākot no jūnija mēneša, ļoti aktīvi ir darbosies. Taču mēs pēc šī pirmā gada varam veikt tādu kā kopsavilkumu. Žēl, ka Romu jautājums netika risināts agrāk. Tagad tikai pēc gada mēs sākam runāt par šo ļoti bīstamo izvietojumu. Tāpat arī ir ļoti bīstami, ka var izveidoties kāds grupas, kas ir pilnībā marginalizēts. Es ceru, ka būs progress tuvākajā laukā, laikā jau šajā jautājumā. Nākamais punkts par administrāciju. Bosnijā mums ir ļoti slikta pieredze. Šoreiz mums vajadzētu kvalitatīvākus padomus dot Kosovas varas iestādēm. Nākamais. Kros, Kosovas iedzīvotājiem varētu rasties eh, bailes par to, ka Eiropas Savienība iejauksies viņu iekšējās lietās. Uh, Diemžēl dažas no mūsu valstīm vēl nav atzinušas Kosovas eh, neatkarību, tādas kā Grieķija, piemēram. Domāju, ka Kosovai vajadzētu pēc iespējas ātrāk virzīties pa Eiropieskās integrācijas ceļu. Pagaidām neesmu šo aspektu pietiekami skaidri dzirdējis eh, Feitkunga runā. Domāju, ka Feiskungs pareizi teica, ka ir nepieciešams izveidot multietnisku sabiedrību Kosovā. Bet es skatos uz šo jautājumu pesimistiski. Domāju, ka uzdevums ir ārkārtīgi sarežģīts. No ārpuses mēs nevaram eh, to izdarīt. Tas nav iespējams, ka mēs izveidot homogēnu sabiedrību no ārpuses. Kosovā ir lielākais vairums iedzīvotāji, kas ir albāņi Viņi nevēlas sadarboties ar radikāliem serbiem. Un ir vēl vesela virkne sarežģīta apsvēruma valsts iekšienē. Ja mēs mēģināsim noregulēt šo situāciju no ārpuses, tad varētu rasties dažādas frustrācijas. Nu, piemēram, vairākums albāņi un mazākums sērbi, kas dzīvo Mitrovicā, uz ziemeļiem no tās varētu katrs savā veidā justies izmisuši. Ser, serbi, piemēram, nevar izmantot ne muitas iespējas, nedz arī ko, un šī te muitas nodeva iekasēšana arī ir ļoti svarīgs jautājums. Dienvidos dzīvojošie, un šeit es domāju Albāņus visvairāk, vēlas runāt par eiropeisko integrāciju Un šie albāņi vēlas, lai būtu valstī, Kosovas valstī pilnīga neatkarība, lai nebūtu nekāda uzraudzība no ārpuses. Sveita, kungs, man ir jautājums jums, kā jūs domājat, kad šu, šīs te atšķirīgās intereses varētu samierināt? Albāņi vēlas pilnīgu neatkarību, Sērbi vēlas ciešu sadarbību ar Sērbiju. Kā mēs varētu samierināt šos divus viedokļus un panākt patiesu integrāciju? ja jūs gribat šo te multietnisko valsti. Man gan šķiet, ka uzdevums ir neiespējams. Paldies! Paldies! Gomes skundze lūdzu. Priekšsēdētāji, gribētu pateikties Pīteram Feisam par ārkārtīgi līdzsvaroto prezentāciju un paldies par to, ka viņš aprakstīja situāciju. Tāpēc arī gribu pateikties Jostam Lagendaikam par to, kā viņš ir darbojies pēc tam, kad mēs pieņēmām ziņojumu par Kosovu un par jaunāko informāciju, ko viņš mums sniedz. Lielā mērā atbalstu to, ko teica iepriekšēji runātāji, gan Feiskungs, gan Lagendē kungs, Von Orden kungs, Pakas. Uh, kundze, mums tiešām ir nepieciešams runāt skaidrāk valodu, runājot ar Belgradu. Un šeit, es domāju, arī parlamentu. Mūs, Eiropas parlamentam ir ļoti skaidri signāli jānorāda un skaidri jāpasaka, ko mēs sagaidām no serbiem attiecībā uz situācijas noregulējumu Kosovas dienu, ziemeļos. Uh, Protams, runājot par Kosovu, daudz runājam par mirute, minoritātēm, taču es esmu nobežījusies arī ļoti daudz par um, vairākumu. Un vairākums Kosovā, tāpat kā jebkur citur pasaulē, ir sieviešu. Kur ir Kosovā sieviešu tiesības? Kosovas parlamentā ir diezgan daudz sieviešu, tādēļ, ka viņām bija kvota un tādēļ, ka viņas arī mēģināja iekļūt parlamentā ļoti aktīvi. Taču viņas sūdzas, ka viņas bieži vien ignorē, ieskaitot arī Eiropas Savienības pārstāvi. Viņas saka, piemēram, ka ir bija iecelti diplomāti, neviena no diplomātiem nav sieviete. Tāpat arī armijas izveidošanā sieviešu iesaistīšana bijusi minimāla. Policijā gan mēs tā saprotam, ka sieviešu iesaisti bijusi labāka. Ko Eiropas Savienība par to domā? Mums taču ir ši, izveidot šīs fokālais punkts sieviešu jautājumu risināšanai arī viņi netiek īpaši iesaistīti visos sabiedriskajos procesos. Un tagad, ņemot vērā pašvaldību vēlēšanas, kas tuvojas, vai ir kaut kāds mehānisms, kurš nodrošinās vai nu paritāro sistēmu abiem dzimumiem vai kvotu sievietēm? Uh, Nākamais jautājums par korupciju. Kad es pēdējoreiz biju Kosovā, tad tieši Kosovas sievietes teica, ka ļoti žēl, ka Eiropas Savienība un Eulaks runā ļoti daudz par korupciju un cīņu pret organizēto noziedzību, bet tas vienmēr tiek runāts tā ļoti eifemistiski, runā par tiesiskumu un tā tālāk. Bet sievietes saka, ka Eiropas Savienība uh, nopietni šo jautājumu tomēr nerisina. Un ja viņa to nedarīs, tad kurš tad šo jautājumu nopietni izvirzīs un nopietni apkaros? Un korupcija eksistē ne tikai ziemeļos, protams, bet arī visur citur. Paldies, Nazārov kungs. Paldies priekšādātā, gribētu pateikties Feisa kungam par ārkārtīgi vērtīgo ieskatu Kosovas notikumos. Es ceru, ka mūsu labās attiecības attīstīsies tālāk un Eiropas Savienība arī turpmāk darīs daudz ko Kosovā. Mana valsts neatbalsta, eh, nav atzinusi Kosovas neatkarību, taču arī mūsu karavīri ir Euleks sastāvā. Es domāju, ka neatkarīgi no tā, vai mēs atbalstam Kosovas neatkarības status, mēs tomēr uh, esam ieinteresēti tās stabilitātē. Un stabilitāte būs tikai tad, ja mums būs aktīvs dialogs ar Belgradu. Un tas, kā Belgrada uzvedīsies, arī būs noteiks mūsu pieeja pieredze rāda, ka nevienam nevar uzspiest teritoriālo sadalījumu. Eh, Serbija arī nevar uzspiest to Kosovai. Ir nepieciešams tāds risinājums, kas nodrošina ilgtermiņa stabilitāti. Eiropas Savienības klātbūtne Kosovā ir atbalstām, bet Kosova nedrīkstētu kļūt par mūsu protektorātu. Mums jāpalīdz Prištinai izveidot pašai savas institucionālās operatīvās kapacitātes Gribētu dzirdēt, ko Feisa kungs domā par laika grafiku. Cik ilgi Eleks būs klāt Kosovā? Jautāju tādēļ, ka uzskatu, ka jau no pirmās Elfora darbības dienas mums ir jābūt diezgan skaidrai informācijai un izpratnē par to, kad šie spēki tiks izvest un kad Kosova pat varēs uzņemties uh, visas funkcijas. Feiskungs, pēc jūsu pieredzes un sadarbības ar Kosovas varas pārstāvjiem, kā jūs kvalificētu administratīvo kapacitāti reģionā? Un kā jūs domājat, cik ilgs laiks paies, līdz Kosova kļūs pati spējīga sevi nodrošināt visādos veidos? Pēdējais runātājs Jurikungs. veliko politični stabilizaciji v. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Feitskungs, jūs runājat par politisko stabilizāciju Kosovā. Mēs zinām, ka politiskā stabilitāte lielā mērā būs atkarīga no sabiedrības demokratizācijas. Ir nepieciešama sadarība starp varas iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Es biju Kosovā īsi pirms neatkarības pasludināšanas, piedalījos konferencē par uh, labo praksi pilsoņu iesaistīšanā valsts pārvaldībā. Es ievēroju, ka Kosovā ir ļoti labi attīstīta pilsoniskā sabiedrība. Ir vairāk nekā 3000 reģistrētu nevalstisko organizāciju. Tātad sabiedrībā ir interese organizēti piedalīties dažādos procesos redzēju arī, ka ir sadarbības starp pilsonisko sabiedrību varas struktūrām un parlamentārajām struktūrām. Gribētu zināt, vai šī sadarbība ir vēl vairāk uzlabojusies. Pagājušo gadu nevalstiskās organizācijas konferencē norādīja, ka esot jāizveido atsevišķi mehānismi, kas ļautu sabiedrībai tiešāk piedalīties šajos procesos. Tā ir labi organizēta sabiedrība. Un tā organizēs ne tikai pēc etniskiem principiem, ir daudz un dažādas jauktās sadarbības formas. Es domāju, šo paraugu praksi vajadzētu izmantot. Paldies! Feiskungs, došu vārdu jums atbildējušiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji! Atbildēšu īsi. Manuprāt, vajadzētu atgriezties atkal pie Romu jautājuma. Pirmajā atbilžu raundā es neatbildēju uz izskanējušo jautājumu. Manuprāt, tiešām neviens neapšauba to, ka pasākumi ir jāveic steidzami. Mani satrauc atbildības neskaidrība, kurš ir atbildīgs par kādu jautājumu tieši, lai nokārtot šo Romu situāciju. Kā jau es teicu, mums ir sasietas rokas zināmā mērā, mēs nevaram viegli piekļūt ziemeļu reģioniem, kur atrodas šīs Roma nometnes. Es domāju, nometnes, kas atrodas uz a, a, piesārņotās teritorijās, kas ir piesārņots ar svinu. Šobrīd procesā ir iesaistījusies Pasaules veselības organizācija, ASV, ASV palīdzības programma. Viņi visi cenšas evakuēt Romu kopienu no šīm te uh, e, svinraktuvēm. Problēma ir tāda, ka viņi nevēlas pārcelties uz dienvidiem pāri Ebras upei, un mums ir jāpiedāvā viņiem alternatīvas izmitināšanas veids un vieta. Bet katrā ziņā mēs esam pievērsuši pilnu uzmanību šim jautājumam, ceram, ka rezultāti būs drīz. Meierkungam atbildot, var atbildēt, ka es saprotu jūsu skepsi. Skepsi par to, ka multietniska sabiedrība tik viegli netiek izveidot, nevar tikt izveidot. Taču es esmu arī pārliecināts, ka tas ir pareizākais risinājums. Es kādreiz strādāju bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, man ir pieredze no turienes. Domāju, šo pieredzi ļoti labi var izmantot arī Kosovā. Tāpat kā Fairomā, arī Kosovā nav citas alternatīvas stabilitātes uzturēšanai. Jo to etniskais sastāvs nemainīsies. Mums vienkārši pacietīgi ir jāstrādā, jāmēģina samierināt šīs etniskās grupas. Un e, jāpārliecina viņu par to, ka tikai tad būs ilgtspējīga šo valstu pastāvēšana. Citādi reģionā būs nestabilitāte. Tas nav Eiropas Savienības interesēs. Šīs valstis tad sadalītos, sabruktu un atkal parādītos vardarbības draudi. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka mums jāuzsver ir Eiropas vērtības. Mūsu pašu dalību valstīs ir atšķirīgas iedzīvotāju kopienas. Šie, šīs Eiropas Savienības uh, kaimiņu valstis, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, redz mūsu piemēru un viņas var piestrādāt pie savas daudz etniskās nākotnes. Jūs pieminējāt savu dilēmu, šo dilēmu. Uh, kas cērbu kopiena joprojām skatās cerību pilnām acīm uz Belgradas pusi, turpretīm Albāņi vēlas pilnu neatkarību. Jā, mēs eh, arī atzīstam pilnīgu neatkarību, bet šobrīd tā tiek uzraudzīta, tā nav pilna. Mēs nevaram šodien minēt, cik ilgi šis pārējais posms ilgs. Un šeit es varu atbildēt arī uz Nasever kungu jautājumu par uh, Kosovas valdības administratīvo kapacitāti pārņemt visas funkcijas pēc tam, kad Eiropas Savainība vairs neuzraudzīs Kosovas neatkarību. Kad Kosova vairs nebūs Eiropas Savienības protektorāts, kā jūs to nosaucāt. Manuprāt, pamat priekšnoteikums šai pārējai uz pilnu neatkarību ir tā, ka Kosovā būtu ilgtspējīgas kopienas tiesības ieviestas, un proti, ka Kosovā būs viens, viena tiesiskā telpa, un arī būs labas kaimiņa attiecības starp Kosovu un apkārtējām valstīm. Tad gan Kosova, gan kaimiņu valstis varēs pārliecinoši turpināt attīstīties un virzīties tuvāk Eiropas Savienībai. Jūsu lietotais vārds Eiropas Savienības protektorāts man īsti nepatīk. Jo, ja mēs valstī piedāvājam Eiropas Savienības iestājas, iespēju, tad tas neparedz protektorāta statusu, bet gan daudz savādāku, pilntiesīgāku statusu. Un tas ir tas, pēc kā Kosova arī lielā mērā ilgojas. Bija jautājums par sievietēm. Minēšu dažus konkrētus piemērus Gomešas kundzei. Pirmkārt, varu pieminēt savu tikšanos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un Kosovas izcilākajām sievietēm. Tikšanās notika nesen, un sievietes ļoti augstu novērtē, viņas vēlas turpināt šo dialogu. Un es, protams, arī to darīšu. Situācija ir tāda, ka ir noteikta kvota. Vienai trešai daļai visu kandidātu pašvaldību vēlēšanās ir jābūt sievietēm. Par Eiropas Savienības vēlēšanām runājot. Par, par, es atvainojos par Juleks sastāvu arī šeit mēs mēģinām iesaistīt vairāk sieviešu. Es gan neesmu pilnībā informēts par sieviešu īpatsvaru, jo tas ir jautājums, kas atrodas dalību valstu uh, pārziņā. Bet pieminēšu piemēru. Policijas uh, priekšnieka vietniece ir sieviete, un arī tas mūs iedrošina. Protams, ka katrā sabiedrībā ir savas tradīcijas Taču Kosovā mēs redzam būtisks pazīmes, kas liecina, ka sievietes vēlas un ir gatavas uzņemties atbildību. Tā tad varu jums pieminēt piemērus, kur sievietes uzņēmušās vadošas amats dažādos eh, gan uzņēmumos, gan arī valsts iestādēs. Par korupciju runājot, tas neapšaubām būs Euleks galvenais uzdevums apkarot korupciju. korupciju domājams, ka jau tuvākajā laikā augsta profila lietas nonāks tiesā un tās tiks izskatītas. Būs prokuroru uzdevums, tiesnešu uzdevums šos cilvēkus tiesāt, nediskriminējot viņus. Un ir ļoti svarīgi nediskutēt par to, cik serbu, cik albāņu tiek tiesāti. Nē, šai tiesāšanai jānotiek nediskriminējot uh, tiesājamos pēc etniskās piedarības. Manuprāt, ka esmu atbildējis uz visiem uzdotiem jautājumiem. Jā, bija vēl viens jautājums, ko uzdeva Nasauer kungs par Eleks misijas darbības laika grafiku. Mandātu mums piešķīra padomi, un tas ilgs divus gadus. Taču ir skaidrs, ka nepieciešamības gadījumā to varēs pagarināt tas nozīmē, ka šobrīd mūsu mandāts ir no 2008. gada jūnija līdz 2010. gada jūnijam. Es domāju, ka tikai tad, ja notiktu brīnums, mēs savu mandātu un savus uzdevumus būtu pilnībā piepildījuši līdz 2010. gada jūlijam. Domāju, ka mums darbs būs vēl arī pēc tam. Priekšsēdētāja kungs, man bija liels gods uzrunāt jūsu komiteju šorīt. Paldies par uzmanību. Paldies, Veita kungam! Mēs augstu vērtējam to plašo informāciju, ko jūs mums sniedzāt par dažādiem ar Kosovu saistītiem jautājumiem. Uh, mūsu rezolūcija ir pieņemta nesen, jūsu viedokļi ar to lielā mērā, viedoklis ar to lielā mērā sakrīt, un mēs domājam, ka tā jau ir ķīla panākumiem. Paldies, novēl jums veiksmi darbā. Paldies, prozumīgi.